Good morning, everybody. Labrīt visiem. Es uh, vadīšu spāņu valodā šodien sanāksmi, ja jūs neiebīst, ja neiebilstat. Ja caso... Gribētu jūs visus sveikt uh, šodien sanāksmē. Un uh, šodien gribēju vispirms pateikties um, tiem retajiem deputātiem, kuri ir ieradušies savu sēdes sākumu. Uh, Nu jā, vakar tika ievēlēts priekšsādātāja vietnieks, un uh, es tagad uh, uzreiz uh, sākšu vadīt šo uh, sanāksmi, jo mani ievēlēja par uh, priekšsādātāja vietnieku. Būs uh, grūti aizstāt Pablo Zalbu, bet es zinu, ka varu veikt labu darbu. Tā, lai jums eh, nepietrūktu mūsu eh, kolēģi Pablo Zalbas. Labi, tad sāksim ar astoto darba kārtības punktu. Šeit ir runa par eh, Eiropas Investīcija bankas gada ziņojumu par finanšu darbību. Jūs zināt, ka pēc priekšsēdētāja konferences lēmuma, kas tika pieņemts šā gada sākumā, ir jauns kompetenci sadalījums. Tātad ir runa par kontrola gada ziņojumā, un tad ir arī ekon un budžeta eh, komitejā eh, būs arī ziņojums par eh, um, bankas aktivitātēm, un ekon arī rakstīs atzinumu kā vadošā komiteja. Tagad gribētu dot vārdu mūsu referentam Jorgusam Kirstusam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad um, mums ir šis ziņojums, un 316 grozījumi. Un procedūra, kur mēs ievērosim, ir tāda, ka 6. februārī būs uh, diskusija. Es atvainojos. Mums būs ēnu sanā, referentu sanāksme 7. decembrī, lai apspriestu grozījumus un uh, censtos tos sakategorizēt, lai panāktu kompromisus. Cerams, ka tas izdosies, un tad balsojums par ziņojumu cerams notiks 6. februārī komitejā un plenārsēdē. Balsojums Strasbūrā notiks martā. Un pirms tam Hojera kungs, eh, Eiropas Investīcija bankas priekšsēdētājs, eh, ieradīsies plenārsēdē un atbildēs uz mūsu jautājumiem. Tā ir tā procedūra, procedūra kuru ievērosim. Un tagad dažas vispārīgas piezīmes par to, kas līdz šim ir izdarīts. mums ir daudzi jautājumi, daudz grozījumi par nodokļu jautājumiem jo īpaši par starpniekiem un par gaidāmo Eiropas Unības likumdošanu lik, uh, nodokļu jomā. Es domāju, ka EIB diezgan labi strādā, tā ir efektīva institūcija, vismaz es tā uzskatu. Un, protams, uh, mēs uh, aicināsim viņus uh, rīkoties attiecībā uz nodokļiem, bet šeit ir praktiski jautājumi. Piemēram, mēs viņiem nevaram lūgt ieviest uh, prasības, uh, kas pārkāp to, kas uh, juridiski ir viņa pienākums darīt. Mēs to varam politiski darīt, bet tas ir sarežģīti. Mums nevajadzētu viņus pārslogot ar dažādām prasībām. Uh, kam ir saistība ar uh, nodokļiem, kur ir atbildīgās nodokļu iestādes. Protams, mums ir uh, jāuzstāj, lai uh, viņi piemērotu atbilstošo Eiropas Savienības likumdošanu par uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, par nodokļu paradīzēm. Tad, kad tās būs, tā būs pieņemta un EIB, arī ir jāievēro šie standarti Un mums vajadzētu arī lūgt Eiropas investīciju bankai atbalstīt eh, neseno Eiropas eh, komisijas iniciatīvu, eh, cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un agresīvu nodokļu plānošanu. Īpaši nodokļu paketes ietvaros, kas tika publicēts šā gada janvārī. Un vēl viena kategorija ir saistīta ar e FSI Šajā ziņojumā mums nav jārunā par visiem FSI jautājumiem, jo par to ir eh, īpašs ziņojums, bet mums ir jāuzsver, ka FSI būtu jāievieš tādā veidā, lai veicinātu kohēziju un eh, veicinātu arī geogrāfisko sadalījumu. Esmu prasījis, eh, lai FSI statistikas dati tiktu eh, noslēgti, un eh, tas ir nedaudz sarežģīti, jo lielākā daļa naudas nonāk valstīs, kas ir attīstītāks un ar lielākām ekonomikām, bet ja jūs analizējat finansējumu sadalījumu atkarībā no IKP, tad eh, šis sadalījums parasti nāk par labu mazākām Eiropas Savienības dalību valstīm vai valstīm, kurām ir struktūrāls problēmas. Tātad to var analizēt un arī politiski interpretēt, bet mums vajadzētu ar eh, grozījumu starpniecību un ar mūsu ziņojumu lūgt EIB eh, pievērsties tiem izaicinājumiem, kas ir izvērtēti FSI izvērtējumā, jo īpaši kohēzijas mērķim. Trešais uh, grozījuma kopums ir saistīts ar uh, Eiropas parlamenta uzraudzības un kontrolas pilnvarām. Un te man jāsaka, ka Eiropas investīciju banka jau šobrīd uh, darbojas ļoti labā atbildības ietvarā attiecībā pret Eiropas parlamentu. Katru gadu tiek iesniegti trīs dažādi uh, ziņojumi parlamentā par uh, eh, EIB aktivitātēm. Ir uh, ziņojums par finanšu aktivitātēm, ko sagatavo ekonomikas monetāro lietu komiteja un budžeta komiteja, ziņojums par finansiālajām aktivitātēm, ko sagatavo budžeta kontrolas komiteja un uh, ziņojums par EFSI ieviešanu, kuru gatavo ekon komiteja un budžeta komiteja. Gribētu arī uzsvērt, ka runājot par protokoliem IB valdes sēdēm, būtu labi, ja eh, to kopsavilkums varētu tikt publicēts. Uh, Tas būtu labi caurskatāmībai. Un ceturtā uh, grozījuma kategorija ir saistīta ar uh, rīcību klimata jomā. 20,7 miljārdi eiro finansējums ir bijis 2015. gadā. Tas ir plašākais EIB sniegtais naudas apjoms šiem mērķiem. Bankas klimata stratēģija nosaka uh, lai um, turpmākajos gados 25% tiktu veltīti šiem mērķiem un uh, ir sniegti atbalsts, sniegts atbalsts uh, energoefektivitātes mērķiem un uh, 3,4 miljārdi eiro ir atvēlēti uh, arī klimata mērķiem, kas ir, kas ir samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Uh, 5,9 miljārdi eiro bija iepriekšējā gadā. Tātad ir šeit runa par klimata um, pasākumiem, bet es domāju, ka EIB ir uz pareizā ceļa. Piektā uh, grozījuma kategorija ir saistīta ar bēgļu jautājumu. Un šeit tiek runāts par EIB lomu uh, bēgļu krīzes risināšanā. Uh, veicinot investīcijas valstīs ārpus Eiropas Savienības, trešajās valstīs, kas saskars ar šādu veidu problēmām. Mums ir arī jāizvērtē šeit uh, kompromisa iespējas, uh, runājot arī par bēgļu jautājumu. Un vispēcot, uh, ir tāds delikāts jautājums, ko neesmu gatavs vēl detalizēti izklāstīt jums bet uh, liela daļa grozījuma ir saistīti ar individuāliem projektiem. Tātad man ir jāizpēta šie individuālie projekti un jālūdz EIB arī sniegt papildu informāciju par šiem projektiem. Bet vispārīgi runājot, es gribētu pēc iespējas uh, izvairīties no pievēršanās konkrētiem projektiem. Uh, un es negribētu pārāk iedziļināties detaļās, jo mēs taču nezinām par visām šīm lietām. Tas tāds uh, vispārīgs uh, ieskats. Es domāju, ka mēs varam sadarboties un uh, rast nepieciešamos risinājumus un kompromisus. Un varam sastādīt interesantu ziņojumu, kas uh, būs pieņemams lielākajai daļai kolēģu. Paldies! Liels paldies, Kristas kungs, un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Bereses kundze no sociālistiem lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Apsveicu jūs jūsu jaunajā amatā, un es eh, pati tagad esmu Katalīna Ivana kungs. Nē, atvainojos. Man ir jāatvainojas mūsu ēnu referenta. Um, vietā, jo viņš piedarās priekšvēlēšanu kampaņā Rumānijā, un viņš nevarēja šodien ierasties, jo šis punkts sākotnēji nebija paredzēts. Es saprotu, ka ēnu referents sanāksme tika anulēta, bet um, man ir prieks, ka nākamnedēļ atkal varēsiet pie tā strādāt. Un ir jādomā, kā tad varētu būt šie kompromisi. Pirms ķerties pie teksta klāt, es gribētu teikt, ka iepriekšējā viedokļa apmaiņa, kas mums bija ar eh, Eiropas Investīciju bankas pārstāvi, mm, nu, pieklājīgi sakot, um, mēs neko daudz tur neieguvām, jo referents teica, ka Hojer kungs ieradīsies plenārsēdē. Jā, tas ir ļoti labi, ka viņš ierodas plenārsēdē, bet varbūt Hojer kungam vajadzētu pateikt, ka tad, kad mēs runājam par EIB, tad nav aizliegts ierasties arī ekonu komitejām. Varbūt, ka tad viņš būtu varējis atbildēt uz parlamentāriešu bažām, jo īpaši par šīs eh, struktūras pārvaldību. Uh, Uh, jo īpaši tāpēc, ka viņa pārstāvis, uh, nu, viņš tā kā neapainoja, bet viņš kritizēja Eiropas parlamentu um, par to, ka nav pietiekami labi um, parakstīti nolīgumi. Tātad uh, šeit ir šis tas tomēr jāuzlabo. Te pašā laikā uh, ir mums uh, vairāki jautājumi, ko minēja jau referents, kas ir ļoti svarīgi, bet es varbūt tos ieskacējuši atšķirīgi. Pirmais, uh, un te ir jādomā par visu EIB kopumā. EIB vajadzētu būt paraugbankai. Tā ir Eiropas publiska banka. Eiropas investīcija banka eh, nedrīkst eh, neredzēt eh, to, kas notiek, kā rīkojas tās partneri savā budžetā, vai tie būtu uzņēmumi, vai tās būtu valstis. Eiropas investīcija bankai ir jārāda paraugs, kā rīkoties arī saviem partneriem. Uh, Un tieši par to mums vēl ir daudz jārunā, daudz jādara, daudz jāpārbauda, un e, te es ceru, ka šis pārskats ziņojums arī ļaus mums šos jautājumus izgaismot. Runājot par geogrāfisko sadalījumu, referents teica, ka tas ir e, ļoti sarežģīti iztūkot šos datus, kas ir ļoti daudzveidīgi, bet um, es atceros, ko teica Eiropas Investīcija bankas pārstāvis. Uh, ir visi šie uh, uzticības līgumi, kas ir uh, noslēgti, ir uzticēts uh, Eiropas investīcija bankai īstenot FC plānu. Un uh, tas ir uh, veids, kā uh, uzlabot šo te uh, praksi. Protams, ka bankai jābūt arī rentablai, bet ir. Uh, jāraugās arī uz uh, to, uh, lai būtu um, atbalsts investīcijām tur, kur privātais sektors uh, dabīgā veidā neinvestē. Tagad par uh, to, kā tiek īstenots Parīzes nolīgums, Parīzes nolīgums secinājumi. Eiropas investīcija bankai ir jābūt vienai no pirmajām investējot uh, stratēģijā saistībā ar ekoloģiju. Un es sapratu padomas diskusijās, ka tas, ko mēs prasījām EFSI, tātad šajā Junkera pirmajā plānā, tas tiks iekļauts Junkera otrajā plānā. Uh, Un uh, visbeidzot, uh, referenta kungs, mums ir jāraugās arī, kā Brexit ietekmēs uh, Eiropas investīcija bankas darbību, jo īpaši runājot par finansējumu un par investīciju stratēģiju. Es atvainojos priekšsēdētāji, ka runāju tik ilgi, bet jūs man nepārtraucāt. Jā, tā bija man pirmā reize. Liels paldies! Un tagad. Uh, EKR politiskā grupa, kurš eh, gribētu izteikties. Neviens nav klāt? Labi. Tad Alde arī neviens goe. Lopeses kundz lūdzu. Jā, labrīt visiem. Eiropas investīcija bankas eh, problēmas un uh, eh, Junkara prāvna problēmas ir visiem zināmas, un tāpēc man ir iespējas, ka uh, Katru gadu man ir eh, jākritizē vienas un tās pašas problēmas. Eh, Eiropas investīcija bankai eh, nav pietiekams administratīvās struktūras, un, lai, lai sniegtu kredītus maziem vidējiem uzņēmiem un reālajai ekonomikai. Un mēs, zināmā mērā, esam tādi kā ķīlnieki, milzīgu projektu ķīlnieki, kas, protams, ir respektīvi un nav nekāda saistīti ar tām jomām, kur ir vajadzīgas investīcijas. Un uh, daudz runā par to, ka rīcība ir konservatīva, bet man šķiet, ka te drīzāk tiek uh, ņemtas vērā lielā kapitāla intereses, un tas ir skaidri redzams, paraugoties uz to, ka uh, um, Eiropas investīciju banka strādā ar uh, publiskām institūcijām. Tā vienmēr ir ļoti atturīga un piesardzīga pret uh, valsts institūcijām, un tā vēlas tikai liberalizēt. Tur ir vēl daudz jādara, lai nodrošinātu, ka EIB sniedz kredītus tur, kur tie ir nepieciešami, un patiešām atbalsta Eiropas ekonomiku. Uh, un atbalsta arī uh, ekonomisko un reģionālo kohēziju. Eiropas investīcija bankai patiesībā vajadzētu rīkoties uh, uz vietas, bet uh, tas nav tik vienkārši, jo šīs struktūras nav caurskatāmas. Es domāju kaut vai par to, kas notiek Palestīnā ar tiem projektiem, kurus mēs nosodījām arī COP21 ietvaros, runājot par Rietumu Sahāru. Ir dažādas uh, cilvēktiesību normas, kas ir arī atspoguļotas Eiropas uh, pamatiesību hartā, un uh, Eiropas investīcija bankai arī vajadzētu to visu ievērot, jo tas ir tās pienākums. Mēs aicinām referentu strādāt šajā virzienā. Mums ir vajadzīga demokrātiskāka Eiropas investīcija banka Eiropas Savienībai. Paldies, tagad zaļo vārdā Pēter, lūdzu, jums vārds. Mr. Kircos, I listen to you very. Paldies. Es ļoti rūpīgi klausījos jūsu sacītajā, un dažkārt es brīnos, vai mēs saprotam šeit esot, vai. Uh, to, kas notiek ārpus šīs telpas un parlamenta. Klausoties jūsos, izskatās visi kārtībā, EIB pild savus pienākumus. Jā, tik tiešām lielās valtas eh, dabū vairāk, bet mazās valsts arī dabū diezgan daudz un eh, notiek investīcijas un viss ir kārtībā. Izskatās, ka pēc noteikumiem viss ir kārtībā. Clinton arī sacīja tieši to pašu. Visi saka, ka pēc noteikumiem viss ir kārtībā. Vienkārši cilvēkiem jāsaprot, eh, kā tas ir. Bet vēlos izcelt dažas lietas, ko mēs jau savos grozījumos iekļāvām, kas parāda, ka eh, diezgan daudz īstenībā iet nepareizā virzienā, un ja to nedarīsim mēs, kurš tad cits to sacīs, tad sākšu to, ka 90% no FC ieguldījumiem, par kuriem EIB uh, eh, ir jārūpējas, iet uz vecajām dalību valstīm, pie tam lielākajām. Labi, jūs varat teikt, labi, Vācija nesaņem vairāk vai Eh, kā tai pienāks, bet tai būtu jābūt nulle. Viņiem ir eh, pārpalikums, viņiem ir eh, jāinvestē daudz vairāk, ja viņiem ir tāda iespēja, kāpēc FC vai EIB ir kaut vai viens eiro jātērē šajā valstī, jo šai valstī pašai ir investīcija kapacitāte. Uh, Nav runa par Vāciju, apvienoto karalstu vai Franciju, ka tās saņemtu nepamatot daudz. Nē, visa uzmanība ir jābalsta tām teritorijām, kur investīcijas ir nepietiekamas un nav, nepastāv kapacitāte. Runājot ar attīstības bankām, ko mēs dzirdam? Mēs dzirdam, ka EIB vienmēr vēlas lai citi uzņemas riskantākās daļas un EIB tikai tās drošās daļas. Un ka EIB pamatā īstenos tos projektus, kurus e, jebkurš e, īstenos tā vai tā. Līdz ar to papildinošā vērtība šeit nepastāv kā tāda. Mēs sagaidījām, ka EIB uzņemsies vadošo e, lomu, bet EIB ir vadošā no aizmuguras. Nu, tas īsti neparāda nekādas līderu prasmes. Tad par laika grafiku mēs esam EFSI pirmajā pusē. Uh, un tikai 32% eh, no investīcijām ir apstiprināti un vēl mazāk parakstīti. Tā kā pat ja ir nepieciešams eh, eh, tāds detalizētāks izvērtējums, tad šobrīd tas ne, īpaši nemudina uz optimismu. Tad par pašu investīciju raksturu. Ja EIB sasniedz 25% attiecībā uz atjaunojumiem energoresursiem, bet, ja paskatījāties tendences, ieguldījumi atjaunojumos resursos samazinās strauji pie tam 21% pagājušos gados, bet ieguldījumi um, ehm, fosilēs kurināmais iet uz augšu. Kurā gadsimtā mēs īsti atrodamies? 21. gadsimtā, kurā kontinentā Eiropā? Uh, Mums jābūt vadošajiem, paklausoties Junkeru un kolēģis. Un tas vienkārši nenotiek. EIB dara tieši pretējo. Jā, jūs varat teikt, viņi klausa mm, politiskajiem e, saimniekiem, bet tad e, jājautā šiem saimniekiem, pirmkārt Katainanam, kāpēc EIB jāturpina finansēt 19. gadsimta projektus. Viņiem jākoncentrēs pilnībā uz projektiem, kas padara Eiropu par vadošo šai pārejas procesā. Ja šis parlaments vadīsies pēc veselā saprāta un cels trauksmi tur, kur tas ir nepieciešams, kurš tad cits to darīs, ja mēs to nedarīsim? Noliedzot realitāti pārāk daudz no mums padara šo situāciju tādu, ka politika e, izskatās atraut no realitātes. Paldies! Danis Kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateikties referentam, Kircas kungam, un ceru, ka mēs varēsim labi sadarboties pie viņa ziņojuma, lai iekļautu šai ziņojumā arī bažas, kas mums ir. Pēdējo gadu laikā daudzi no mums ir strādājuši arī pie iepriekšējiem ziņojumiem par šo tematu, tādēļ ir svarīgi e, ņemt vērā arī to, ko, piemēram, budžeta kontrolas kolēģi domā. Šeit ir vairāk jautājumu, kas parlamentam ir ļoti svarīgi par caurskatāmību, par pārvaldību, par cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Uh, un arī to, ko dara taks un Panamas dokumentu komiteja pārvaldības instrumenti, kas ir jāapskata, tāpat arī starpnieki iestādes. Kreditēšana bieži vien ir eh, noslepenota, tur informācija grūti iegūt. Uh, Bieži vien starpnieki darbojas no nodokļu paradīzēm, un tādas lietas ir jāatzīmē. EIB nedara pieejamus publi, publiski uh, E, datus sadalījumā pa projektiem, e, tāpat arī ne eksante, ne ekspostu izvērtējumus, ne arī protokols no sanāksmēm, ne arī e, apakšuzņēmēja atrašanas sistēmas. It Itālijā ļoti labi zināms fenomens mafija, organizēta noziedzība, nodokļu nemaksāšana un visādi citādas problēmas. Mm Mm, kas saistīts ar atsevišķiem projektiem, it īpaši jau infrastruktūras projektiem. Bieži vien šie projekti ir absolūti nereāli tie tieši attiecībā uz vidas aspektiem. Mums jāatcerās, ka daudzi no šiem projektiem ir vienkārši novecojuši jau pēc dabas, vai arī uh, neatbilst eh, tirgus tendencēm, ja tā varētu teikt. Piemēram, bieži vien tiek finansēts eh, šose izbūve, kas balstās uz pārāk optimistiskām prognozēm par to, cik liela intensitāte eh, kravu kustībai un transporta kustībai tur paredzēta. Līdz ar to tiek izmantot publiskie līdzekļi, lai garantētu šādus projekts un, un arī līdzīgs projekts. Tāpēc ir uh, nepieciešams panākt, eh, lai būtu lielāka pievienotā vērtība, tā skaitā sociālajā dimensija. Mēs atkal un atkal mēdzam runāt par to, eh, kā atsevišķi projekti par apveceļiem vai eh, krājbankām, ko mēs mm, mm, mm, lietojam izmantojot uh, tādu nu, zaudējumu sadalīšanu uz visiem, bet peļņas privatizēšanu. Nu, tāda kritika ir dzirdama, daudzkārt arī tā ir pamatota, tāpat arī kritika attiecībā uz vides aspektiem atsevišķiem projektiem, piemēram, gāzes krātuves, kas tiek veidotas un, un uh, šose izbūve izskatās, ka Junker plāns eh, piešķir īpašu prioritāti šādiem projektiem. Varbūt Junkeram un viņa komisijai ir jādod iespēja pierādīt sevi, bet eh, redzot, ka šie projekti kādi ir, nu, nezinu, vai ilgi varēsim vēl atbalstīt tos. Un Junker plāns arī, manuprāt, nav nodrošinājis solīto pievienoto vērtību šiem projektiem, un eh, bieži vien projekti ir eh, vides ziņā neilgtspējīgi un sociāli nepieņemami. Mēs eh, nepietiekami strādājam pie atjaunojumiem energoresursiem un energoresursu avotu aizstāšanu Un šie projekti bieži vien varētu tikt finansēt arī no citiem līdzekļiem. Un es e, ceru, ka referents varēs iekļaut šīs bažas arī šajā grupā. Paldies. No NF neviens laikam nav. Un nu, ar to mēs noslēdzam e, ēnu referentu kārtu. Nezinu, vai vēl kāds vēlas izteikties. Un tad varbūt es varu šobrīd dot atpakaļ vārdu referentam noslēdzošai uzrunai. Paldies! Manuprāt, mēs eh, varam virzīties uz priekšu un atrast arī kompromisus. Protams, es vēlos, lai EIB būtu banka, kas var kalpot kā piemērs, kā Berešas kundze sacīja. Bet es domāju, ka viņi dara labi savu darbu. Viņi, protams, var uzlabot arī mūsu darbu. Jā, par geogrāfisko sadalījumu ir iespējama uzlabojuma tieši attiecībā uz investīcijām, Bet tur ir arī praktisks grūtības. Piemēram, es pats esmu no Grieķijas. Un mums nav vairs Nacionāla attīstības banka, un tas padara dzīvi grūtāku. EIB sniedz e, finansējumu vismaz daļēji, un ja Grieķijas banku sistēma nevar sekt atlikušo daļu no finansējuma, tad projektu finansēšana nav iespējama. Un es jau par šīm lietām esmu runājis ar EIB un ar grieķu ekonomistiem. Jūs jau zinat, mana valsts saskaras ar visšausminošākajām struktūrālajām problēmām ekonomikā, un viņiem ir izmisīgi nepieciešams jauns investīcijas. Mēs atbalstam Parīzes eh, vienošanās īstenošanu. Es uzskatu, ka mums tas ir jādara, ir ja īpaši uh, Trumpa ēras laikā ASV. Tāpat piekrītu, ka mums ir jānoskaidro arī, ko Brexit nozīmēs Eiropas investīcijas bankas darbībai, kādas ir perspektīvas. Un uzskatu, bet nu varu, protams, arī um, vēlāk sniegt interesantu analīzi par to, kā EIB palīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un, protams, es piekrītu, ka ne viss ir pilnīgā kārtībā. Un nu, šim paziņojumam es varu piekrist. Bet es uzskatu, ka mums jābūt konstruktīviem attiecībā uz mūsu pausto kritiku. Mēs bieži vien saskaramies ar daudziem gadījumiem Eiropas Savienībā, kas ir daudz sliktāki par to, kā strādā Eiropas Investīcija banka. Jā, paldies. Referents jau tikko to sacīja, bet es atgādināšu laika grafiku šim ziņojumam. Termiņš grozījuma iesniegšanai jau ir pagājis. Un eh, februārī eh, skatīsim to komitejā un martā plenārsesijā. Tā kā, ja piekritīsiet, tagad izsludinām 5 minūšu pārtraukumu gaidot, eh, līdz ieradīsies mūsu viesis nākamajam punktam darba kārtībā par viedokļu apmaiņu par Eirogrupas priekšsarētāju Desu Blunkungu. Paldies!

So dear colleagues, good morning. Godātie kolēģi, labrīt. Mūsu vidū sveicam Jēronu Taisalblumu. Viņš ir Eiro grupas priekšsēdētājs, ieradies uz ekonomikas dialogu, uz viedokļu apmaiņu ar mums. Un runāsim par valstīm specifisko rekomendāciju īstenošanu, ņemot vērā, ka nesen komisija nāca klajā ar patko, dokumentu pakotni pusgada procedūras ietvaru. Zinām, ka nākamā nedēļa Eiro grupai būs ļoti svarīga sanāksme tieši par šo tēmu. Nu, un, protams, atsevišķi no šī, šīs pakotnes elementi ir šai komitejai ļoti svarīgi. Tostarp šis nu, visai slavenās rekomendācijas par fiskālās mm, pozīcijas uzlabošanu Eirozonā. Komitejā droši vien viedokļi ir dažādi, bet mans viedoklis, protams, ir tāds, ka tas ir būtisks solis uz priekšu, cenšoties definēt kopēju politiku attiecībā uz fiskālo politiku Eirozonā. Un fiskālā politika, protams, ir ļoti svarīga, neatdalām no pārējās politikas daļu un nedrīkstam pārāk paļauties tikai uz monetāro politiku vien. Un tā tad. Vēl, protams, ir aktuāls jautājums arī par Grieķiju. Diskusijas turpās, turpinās par otro pārskatīšanu, tāpat arī par parādu pa, mēriem pasākumiem ar nepacietību gaidām iespēju ar jums īstenot tādu produktīvu viedokļu apmaiņu. Došu jums tulīt pat vārdu, ievadu piezīmēm. Paldies! Godātais priekšādātā, godātie deputāti, dāmas un kungi! Priecājos būt šeit pie ekon komitejas jau atkal, lai iesaistītos ekonomikas dialogā. Savas uzstāšanās laikā pāris vārdos runāšu par ekonomikas situāciju, par jautājumiem, uh, pie kā Eiro grupa ir strādājusi pēdējos pāris mēnešus un mūs gaidām par mums gaidāmajiem izaicinājumiem. Priekšādātāji, komisija 2016. gada rudens prognozēs un nesajanojas datu publisko, publiskošanā apstiprināja vidēji mērā ekonomikas atgošanos. Tas ir uzmundrinoši, ka Eirozonā paredzēta, paredzēts ceturtais gads pēc kārtas, kad ir plaša Um, izaugsme. Nodarbinātības izaugsme tātad arī pamazām pieaug pieejamie uh, ieņēmumi, pieaug līdz ar to privātais patēriņš, un tā ir pozitīva attīstība. Tomēr nevaram atļauties gulēt uz lauriem, neskatoties uz to faktu, um, ka esam, uh, ka ir bijusi samazināšanās bezdarba līmenī, tomēr tā, tas joprojām ir ļoti augsts atsevišķās eiro zonas daļās. Un šie pagaidu mm, Um, um, veicinošie spēki pamazām samazinās un arī ekonomikas prognozes uh, ir saistīts ar vien lielāku neskaidrību Eirozonai. Tas nozīmē to, ka tagad vairāk nekā kad iepriekš ir jāpārliecinās, ka paši spējam uzturēt šo atgošanās. Tāpēc mums jāpievērš investīcijām, pamatīgām fiskālās politikas uh, idejām un struktūra ekonomikas pārmaiņām. Finanšu sektora reformai tāpat dalībvalstīm ir atbildība turpināt reformu darba kārtību. Centralizācija, protams, var būt daļa no atbildes uz dažām problēmām. Banku savienība šajā gadījumā ir aktuāls jautājums, bet tas tā nevar notikt visā problēmu gadījumos. Tajā pašā laikā Eirozonas politikas koordinācija ir nepieciešama ņemot vērā ka nepieciešams samazināt negatīvos un, ma un maksimizēt pozitīvos um, nacionālo politiku efektus. Un tieši to arī Eirogrupa dara, tematiski apspriežot izaugsmi un nodarbinātību. Šīs diskusijas nāk kā turpinājums rekomendācijām, kas tika adresētas dalībvalstīm un Eirozonai kopumā ar mērķi pastiprināt, pātrināt reformas, um, veicinot apzinātību un paraugu, apmanīšanos ar paraugu praksi. Mans nodoms ir spēcināt šo koleģiālo spiedienu diskusijās, virzoties uz salīdzinošo kritēriju izpeldi, piemēram, bez mm, mm maksāt nespējas eh, likumdošanas ietvaros un pensiju jomā. Mums turklāt nepieciešams izaugs un padarīt par iekļaujošāku tā, lai visi gūs labumu no šiem reformu centieniem un ekonomiskās atgūšanās. Tālāk vēlos pievērsties fiskālajai politikai dalībvalstis ir veikušas konsolidāciju centienus un tie nes augļus. Fiskālie paziņojumi par 2015. gadu, ko publicēja Eurostat pagājuši mēnesi, apstiprināja, ka eiro kopējā lī, eirozonas kopējā līmenī valstu deficīts ir 2,1% salīdzinājumā ar 6,2%, kāds tas bija pirms sešiem gadiem. Un ir paredzēts, ka šis skaitlis samazināsies līdz 1,8% šī gada laikā. Balstu parādu, valdību parādi arī sākuši samazināties un samazinājušies līdz 90,4%. Rudens prognozēs um, runāts, ka būs pakāpenisks samazinājums šajos rādītājos. Un tomēr šie vidējie rādītāji nu, slēp zināmu nevienlīdzību un nav homogēni um, ja runājam par atsevišķām dalībvalstīm, tāpēc ir vairākas dalībvalstis, kam vēl jāstrādā pie valsts finanšu spēcināšanas un jāuzlabo šoka uzņemtspējas kapacitāte. Uh, Tāpēc ir svarīgi, lai vienojamies, pie, vienojamies par fiskaliem noteikumiem un lai tie tiek arī ievēroti. Eiro grupa pievērsīsies valstu budžeta plānu projektiem nākamajā regulārajā sanāksmē, regulārajā sanāksmē 5. decembrī ņēmu vēr, mēs ņēmu vērā komisijas ieteikumu eh, īstenot fiskālu ekspansiju līdz 0,5% no eirozonas IKP. Nu, par šo iniciatīvu ļaujiet man vēl pāris vārdos parunāt arī sīkāk. Pirmām kārtāk, lai mēs uzturētu reputāciju, mums jādarbojas konsekventi, mums jā, tajā, ko sakām un darām. Fiskālās prasības, kas saistītas ar valstīm specifiskajām rekomendācijām, tiek bāzētas uz stabilitātes un izaugsmas paktu. Mēs vienojāmies par šīm rekomendācijām šī šī gada sākumā, un tām jāatspoguļos arī 2017. gada budžeta projektos. Tomēr tas pilnīgi noteikti būs kaut kas cits nekā tā fiskālā ekspansija, ko ierosina komisija. Otram kārtām institūciju atbild, atbildība ir ārkārtīgi nozīmīga. Komisijas šeit svarīgu lomu spēlējam pārliecinoties, ka visas dalībvalsts pieturas pie vienošanās um, izaugsmas un stabilitātes paktā, respektīvi, ka visiem budžetiem pamazām pakāpeniski laika, laika, laika, laika gaitā jānonāk pie struktūrāla līdzsvara. Debatēm par fiskāliem stimuliem turpinās, vai valstīm vajadzētu tērēt vairāk. Ja ir iespējams fiskālā telpa, tad tas, tad tas ir jādara, piemēram, investīcijas infrastruktūra atsevišķās valstīs būtu ļoti vēlams. Komisijai ir piešķirts mandāts nāk klajā rekomendācijām par fiskālo pozīciju, bet šādas rekomendācijas nav saistošas. Fiskālās telpas izmantošana ir pašu valstu ziņā. Nākamā tēma, par ko vēlos runāt, ir Banku Savienība. Un tā ir joma, kur pēdējos, pēdējā laikā esam būtiski virzījušies uz priekšu. Vienotais noregulējuma, vienotā noregulējuma balda pilnībā kļuva pirmā operatīva šī gada sākumā, un tur ietverts arī vienotais uzraudzības mehānisms, kas nu jau divus gadus darbojas. Visas dalībvalstis ir pilnībā transponējušas BRRD, jeb banku noregulējuma atgošanās direktīvu, un ir ratificējušas starpvaldību nolīgumu par vienoto no, noregulējumu fondu, jeb SRF. Um, ehm, aizdevumu instrumenta vienošanās eh, turpinās un tās eh, drīz vien parakstīs visas eh, dalību valstis. Šobrīd jāsaka, šo dokumentu vēl nav parakstījuši četras valstis, mēs pie tā strādājam. Tādā veidā mēs mūs sākuši tehnisko darbu pie kopējā atbalsta mehānismu vienotajam noregulējumu fondam. Tas ir viens no elementiem, kas mums vēl jāpabeidz. Es joprojām esmu pārliecināts, ka labi funkcionēšu banku savienība ir svarīgs priekšnosacījums, lai mūsu valūtas savienība varētu atbilstīgi darboties. Dažādu priekšlikumu starpā, kas saistīta ar eh, šīs savienības padziļināšu, banku savienības pad pabeigšana ir galvenā prioritāte kopā ar kapitāla tirgus savienības pabeigšanu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu un kopējais eh, eh, atbalsta mehānisms SRF arī ir svarīgs darba daļas. Darba daļas. Virzoties uz priekšu, priekšu. Es ceru, ka mums izdosies eh, kopā ar likumdevējiem strauji vienoties par neseno komisijas pakotni šajās jomās. Visbeidzot, pāris vārdos gribu runāt par pašreizējo situāciju attiecībā uz Grieķiju. Kopš pēdējā ekonomikas dialoga šī gada februārī ir gūts progress. Grieķijas varas iestādes e, um, un Eiro grupa ir e, spējuši noslēgt programmas pirmo pārskatīšanu, un tās ietvaros Grieķija ir nākus klējā ar būtisku politisko reformu sarakstu. Tās visas ir, e, bija daļa no programmas, par ko vienojamies pagājušajā gadā. Eiro grupas sanāksmē 24. maijā mums izdevās panākt to, ko es saku par ietvaru nolīgumu, par iespējamo parādu ilgspējības eh, mēru pieņemšanu. Tur ietvert īstermiņu pasākumi, pie kā tehniskais darbs ir jau gandrīz noslēdzies, un tā tos varēs pavisam drīz īstenot eh, vēl līdz šis programmas beigām 18. Mm, gada vidū. Mēs turklāt esam parād, paredzējuši, ka būs arī tālāk parāda eh, pasākumi, kas tiks īstenoti vidējā un garākā termiņā. Eirogrupa ir paredzējusi, ka šī pieeja parāda ilgspējīgai kopā ar Grieķijas arvien turpinošamies apņemšanos īsasniegt programmā noteiktos mērķus ļaus starptautiskiem valūtas fondam iesniegt fonda valdē priekšlikumu par pilnīgu iesaistīšanos tālākajā programmā. Na, otrā pārskatīšanās turpinās, un es ceru, ka 5. decembra eh, Eirogrupas sanāksmē mēs saņemsim ziņojumu no varas iestādēm un iestādē institūcijām, tā lai varam eh, ka ir panākta vienošanās darbinieku līmenī un eh, līdz ar to varēsim virzīties uz priekšu. Tādā veidā Eirogrupa varēs turpināt diskusijas par eh, īsa vidēja un ilgtermiņā parādu pasākumiem. Nu, un ar to es arī tagad beidzu un gaidu jūs jautājumus. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Dēsenblom kungs. Tiešām ļoti visaptvarošas ievadfrāzes, ļoti labs ievads apspriedām virkni dažādu svarīgu jautājumu un domāju, ka tagad kolēģi pilnīgi noteikti uzdos jums vēl kādu jautājumu. Es, protams, arī gribu zināt, eh, kādā veidā valstus, šīs valstu rekomendācijas atšķirās. Šķiet, tas arī, nu, pa laikam, tu saproti, ir mm, paredzēts pat nedaudz negatīvs fiska, fiskālā pozīcija, un tas atsevišķos gadījumos pat iedars kopējā makroekonomikas kontekstā. Uh, Protams, ka šīs komisijas rekomendācijas, lai arī tās nav juridiski saistošas, ir labas. Bet nu redzēsim, kas sakāms kolēģiem. Un pirmais runātājs - Estere de Lange. Paldies priekšādātāji runāšu angliski, es esmu centusies to darīt arī nīderlandiešu valodā, bet, nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka Eiropas priekšādātājs atbildēs angliski. Atsaukšos uz jūsu punktu par valstu specifiskajām rekomendācijām un esajām pie, komisijas piezīmēm paziņojumām par fiskālo ekspansiju. Paldies, ka teicāt to, ko jūs pateicāt uzmanīgi klausījos arī Nīderlandes premjerministra teiktajā. Ja viņš radio burtiski teica, ka šis aicinājums uz plašāku ekspansiju vairākām valstīm faktiski ir nu, slikta analīze. Tā viņš radio teica, viņš nepiekrita šim aicinājumam. Viņš teica, ka tā esot slikta analīze no Moskavīsī puses. Viņš runāja arī jūsu vārdā, vai jūs varētu apliecināt, apstiprināt šos viņa vārdus. un cita starpā tāds liberāls eh, informācijas avots plašsaziņas līdzakļos pat teica, ka, lūk, viņš varbūt pat esot iecerējis pārņemt jūsu darbu Eiropas līmenī, ne nacionālā līmenī, bet, nu labi, tas lēni nu paliek. Tas, ko es patiešām gribēju jums vecāt, ir Lūkas. Jūs varētu komentēt eh, šo analīzi, ka nebija pareizi prātīgi aicināt uz fiskālo ekspansiju, un tad Moskvisī kungs turklāt teica, kā to darot, mēs vēlamies pierādīt, ka komisija vērš, vērš prom no statistikās analīzes kā Eirozonas finanšu ministra uh, pamata darba iezīmes. Vai jūs piekrītat, eh, ka tas tā ir, un vai tas ir tas virziens, kurā mums vajadzētu doties? Un visbeidzot, par Edis. Es zinu, ka jūs cīnāties par tālākiem eh, šī projektu uz priekšu virzīšanas soļiem. Un vai jūs domājat, ka pašais ierosinātā pakotne ir pietiekama, vai ar to pietiek, lai iet uz priekšu, cik tālu iespējams iet uz priekšu, tīpaši ņemot vērā, ka tādi jautājumi kā valstu parādi un valstu parādu rikti, vēl, riski vēl nav jautājumi, kas ir atrasināti? Paldies, es zināju, jā, par šo, ka jautājums par finanšu ministru nāks, es tikai nedomāju, ka tas būs pirmais jautājums, ko man šodien uzdos. Eirozonai nav finanšu ministra, tajā ir, protams, 19 finanšu ministra, kas visi kopā tad tiekas, un tāpēc ir šī Eirogrupa. Es domāju, šeit ir jāsakās visai precīzi. Komisija ir pilnīgi visas tiesības nākt klajā ar rekomendācijai Eirozonai kopumā. Un tas attiecas arī uz eh, kopējo fiskālo pozīciju. Un pēc tam var mm, diskutēt par to, vai saturiski tas ir bijis pareizais padoms. Daži teiktu, ka ņemot vērā pašreizējo situāciju ar ekonomikas ciklu, kur šie ražošanas plaisas samazinās, atsevišķām valstīm nebūtu pareizi tālāk veikt stimulāciju ar fiskālo politiku, bet nu tāda veida debats, tāds ekonomiska rakstura debatas un debats par to, kurā vietā šobrīd esam ekonomikas ciklā, notiktu eiro uh, grupā. Nu, nav tā, ka komisija tagad nebūtu tiesības kaut ko ne teikt. Nē, nē, viņi var teikt uh, pilnīgi noteikti visu šīs lietas, bet ko es vienmēr esmu teikusi komisijai, un es vienmēr esmu bijis viņa atbalstītājs, jo es zinu, cik ārkārtīgi svarīgi ir izstrādāt ļoti precīzus noteikumus pakta ievērošanai. Komisijai, es viņiem saku, komisijai ir jāsaprot, ka, ja radīsies konflikts starp pieturēšanos pie noteikumiem, kas ir paktā, un viņu padomu par fiskālo pozīciju, tad mēs varam nonākt konflikta situācijā, pretrunīgā situācijā, jo, ja vispārējā fiskālā pozīcija ir vērst uz ekspansiju, un valstīm. Šī ekspansija ir jāizmanto, tad es domāju, ka ir jāpārliecinās, ka komisija vienlaikus pārliecinās arī par paktu noteikumu ievērošanu. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā ir vajadzīga arī vidustermiņa eh, mērķi, un tas ir līdzsvaros budžets. Mēs vēl neesam nodrošinājuši pietiekamu stabilitāti, budžeti vēl nav, piet, budžeti vēl nav pietiekami spēcīgi, lai atteiktos no šīs fiskālās trajektorijas. Nu, tādas debats mums arī Eirogrupā paredzēts visdrīzāk. Protams, Nīderlandes premjers vienmēr runā arī manā vārdā, jo es jau esmu arī Nīderlandes pārstāvs, bet nu šodien šeit esmu kā Eirogrupas priekšādātājs. Par šo otru jūs uzdoto jautājumu. Jūs pieminējāt ēdis, jeb noguldījumu apdrošināšanas schēmu, jā, ēdis un šo kopējo uh, Um, atbalsta mehānismu un noregulējumu fondu, jā, es uzskatu, ka jāvirzās šeit uz priekšu, tālāk jāsamazina uh, riski, tā ka tas praktiski norisinās jau visās iestādēs Eiropā. Visi šie pārmantotā, neg visi šīs pārmantotās negatīvās lietas tiek risināts atsevišķi, mm, par to uztrauc, bet es jāsaka, esmu visai optimistiski, tas nozīmē, ka šīs problēmas tiek beidzot risināts, un tas ir labi. Es domāju, ka visaptvarošā pakotne ko komisārs Dabrauskis ir līdz priekšā attiecībā uz risku samazināšanu, kopumā izskatās labi. Nu, mums vajadzēs, protams, vēl to apspriest Ekofin padomē. Par atsevišķiem jautājumiem runājot, kā Nīderlandes eh, finanšu ministrs, es iestāšos par plašākām ambīcijām. Un, bet es domāju, tā ir ļoti svarīga dokumentu pakotne, tā ir vajadzīga, lai mēs varētu virzīties uz priekšu ar risku samazināšanas darbu kārtību. Un tā ļautu mums arī politiskā līmenī sākt diskusijas par šo uh, ēdis un atbalsta mehānismu. Ēdis gadījumā ir vajadzīga visaptveroša pieeja un mums darbs jāturpina. Esmu atkal un atkal vienmēr teicis, ka ekonomikas un finanšu stabilitātes vārdā ir ne, monetārajā savienībā ir vajadzīga banku savienība, un tāpēc tas ir bijis svarīgs solis pēdējos gados, ja ne pat varbūt vissvarīgākais Eiropas sadarbības kontekstā. Mums ir jāpārliecinās, ka šo savienību pabeidzam, ka izveidojam un tā ir uz stabiliem pamatiem. Eiropā mums ir tāda tendence veidot jaunas struktūras un jaunas institūcijas vienu pēc otras, bet pēc tam nepabeigt šos projektus līdz nākamajai krīzē. Un nākamās krīzes gadā mēs, gadījumā mēs saprotam, ka šīs institūcijas nav tik stipras, kā mēs to vēlējāmies. Nu, tāpēc pabeigsim, pabeigsim šo struktūru. Paldies, saka priekšādātājs. Protams, ārkārtīgi interesanti, ka, ka nu, ir. Nu, nav tāda virsējā robeža. Es, ir tāda virsējā robeža šiem budžetiem, bet nav ne kaut kāda cita ierobežojuma no otras puses. Tātad faktiski varētu būt tāds fisk fiskālais pārpalikums iespējams un nav īsti skaidrs, kurā brīdī tad šāds pārpalikums būtu par lielu. Un tas, protams, ir tāds intelektuāls uh, apsvērums, bet pervanš berens tālāk. Paldies priekšādātājiem! Jūs teicāt, ka svarīgi pabeigt projektus, ko esam uzsākuši, un es domāju, ka tikpat svarīgi ir pabeigt tos noteiktajā laika grafikā, saprātīgā laika, laika grafikā. Jo citādi mēs darīsim par mazumu pārāk vēl. Jūs teicāt, ka pastāv arī saiknes starp stabilitātes paktu un analīze attiecībā uz fiskālo pozīciju eiro grupām. Vai tas nozīmē, ka jūs uzskatāt, un ka jūsuprāt nevienai dalībvalstī šobrīd nav šādas telpas, kur tā varētu ekspansīvāk īstenot budžetu politiku, jo 0,5%, kā sāka um, komisija, tad varbūt neteiktos uz visām dalībvalstīm, bet tikai tām, kurām ir šī papildus telpa un iespēja palielināt budžeta izdevumus. Un tālāk gribēju uzdot jums otru jautājumu. Jūs atsaucāties uz situāciju Grieķijā. Uh, Nu, papildus šīm ekspertu dematēm eh, par visu šo otro pārskatīšanu un tā tālāk, kas, protams, ir ļoti svarīgi un tā tālāk, gribu tomēr uzdot jums jautājumu par to, uh, kā, iespēj, kā iespējams atjaunot uzticēšanās atmosfēru, tā lai varētu šajā valstī atsākties izaugsme un varētu notikt atgriešanās pie investīcijām. Un turklāt, vai jūs nedomājat, ka zinām skaidra zīme par parādu jautājumu ir tā, ko gaida sabiedrība un tirgi, lai varētu šajā valstī izaugsme atjaunoties? Un tā šāda zīme taču ir tik ārkārtīgi gaidīta, vai ne? Paldies! First, on... Uh, Pirmām kārtām par šo palielināto izdevumu iespēju ir vairākas dalība valstis, kas ir pārsnieguši savu MTO. Un, protams, ka saskaņā ar paktu, līdz ar to viņam ir šī iespēja tērēt vairāk, un es neiedziļinātos um, par to, kurās dalībvalstīs tas ir. Es tomēr gribētu teikt, ka ir tādas valsts, kurās vajadzētu ieguldījums infrastruktūrās, izglītības sistēmās, um, nu, nākotnes izaugsmas kapacitātē. Un tas, ka valsts šobrīd ir la ekonomiski labā situācijā, nenozīmē, ka tā tas būs arī tālāk. Ir vajadzīgs uz nākotnē vērts investīcijas. Un tāpēc um, nu, šāds arguments varētu ļoti labi noderēt. Bet es uzskatu, Un, ja mums tas nepatīk, tas viss, tad mums ir jāmaina pakts, bet faktiski šajā paktā ir runās par to, ka ir arī šie apakšējie līmeņi, respektīvi, nu, kas iet līdz MTU. Tas drīzāk ir tāds griez, taisni griestu šeit nav, un tāpēc komisijai ir jānāk jau, nu, kā citai institūcijai, un diezgan strikti jāiestājas arī par stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumu īstenošanu, un diskusija tad ir par to kas tieši ir vajadzīgs fiskālās ekspansijas kontekstā. Juridiski tas vienkārši ir tā citādi strukturēts. Ekonomiski arī ir diezgan atšķirīgas situācijas attiecībā uz to, kādas investīcijas vajadzīgas, cik lielā mērā un tā tālāk. Tas, vārds sakot, viss ir jāņem vērā, un komisijai arī tas ir jāņem vērā jāskatās uz to no tāda oficiālāka skatu punkta, ņemot vērā savus pienākumus, mandātus, vīras, ir, kas ir viņa rīcībā attiecībā uz dalību valstīm. Un šī situācija ir atšķirīga, vai valsts ir virs vai zem MTO līmeņa. Nu, tas ir vienkārši fakta konstatācija. Jautājums no zāles. Nu, tātad es neapstrīdu faktu, ka šīs rekomendācijas pastāv un Eirozonā mēs tās apspried, Eirogrupā mēs tās apspriedīsim par to, cik tās ir loģiskas, vai tos eh, izmantot vai nē. Ministri, protams, uz to visu rēģē tie ministri, kas uzskatīsies. Uh, uzskatīs, ka tas uz viņiem attiec, tad viņi par to arī domās un tā tālāk. Tātad es jau neapstrīdu to, ka komisija kaut ko tādu ir likusi uz galda, bet komisija katrā ziņā vēl nepieciešams domāt arī par to, kāda ir viņu kompetence šajās jomās. Par Grieķiju runājot, es domāju, uzticēšanās un paļauš, paļāvības mm, jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Un, protams, ka parāda ilgspējība ir uzticības veicināšanas pasākums. Ja Grieķijai un Grieķijas iedzīvotājiem un uzņēmē darbības pasaulē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 Eh, spēju šo parādu nastu saviem pleciem iznest, nu tas nozīmē, ka arī nākotnes investīcijas un izdevumi nevarēs notikt. Tāpēc esam apņēmušies pārliecināties, ka Grieķija spēja pārvaldīt savu parādu. Un jūs jau zināt, ka mēs esam veikuši virkni mēru un pasākumu. 2012. gada beigās esam apņēmušies darīt vēl arī vairāk. Eh, tu apņemšanās tika pausta māja eiro grupā, tika runāts arī par to, ko var darīt īstermiņā. Un šie priekšlikumi tiks, tiks izstrādāti prioritāti un tos apspriedīsim 5. decembrī. Esam gatavi to īstenot programmas noslēgšanās brīdī, bet, nu, te ir, zinām, protams, nosacījumi. Ir jābūt apņemšanās izrādīšanai no abām pusēm. Un Eirogrupa gaida arī no kreditoru valstīm apņemšanos, ka tās būs gatavas atbalstīt Grieķiju tā, lai Grieķija var pārvaldīt savus pienākumu saistības. Uh, Un arī no nu, Grieķijas valdības ir jābūt solījumam, ka viņi neļaus situācijai iziet ārpus kontrols, ka viņi turpinās spēcīgu institūciju veidošanu un ekonomikas spēcināšanu Grieķijai. Abi šie elementi ir vajadzīgi, lai varētu šo uzticēšanos atjaunot. Paldies. Thank you. Uh, Joakim Starbati. Paldies, Joakim Starbati. Herr Präsident. Priekšsēdētāji. Tas, ko jūs teicāt, to mēs vienmēr parlamentā dzirdam, ka izaugsme lēnām atsākas, bet tā ir jāatbalsta, ka uh, budžeta situācija ir izlabojusies, bet tā nav stabila, un ka Grietija ir ceļā uz struktūrālām reformām, to es dzirdu gadu no gada. Fakts ir tāds, ka Eirozona ir tā, kurā ir viszemākā izaugsme pasaulē, un iemesls mēs visi zinām, tas ir eiro. Eiro ir par zemu novērtēts Vācijai, mūsu budžeta pārpalikums no 2000. līdz 2016. gadam ir deviņkāršojies, mums ir eh, zemākais bezdarbs pēdējos 20 eh, gados, eh, ir maiņas kurs, kas mums ir par zemu, un tas ir tas, ko mēs uh, darām, tā kā mēs padarām mūs par lūdzējiem eh, savu kaimiņu priekšā. Bet eh, tas, kas tieši tie, tagad tiek darīts, tas taču tika gribēts. To, tas ir apzināti darīts eh, Eirozonā. Un tagad es dzirdu, ka uh, uh, um, situācija var uzlabot, la, ja Vācija būtu mazāk konkurētspējīga, ja tā pieļautu tās pašas kļūdas, kā citas valstis ir pieļāvušas, bet uh, tad mums būtu arī līdzsvars Eirozonā. Vai tiešām jūs uzskatāt, ka uh, šeit parlamentā tiks pieņemts uh, uh, pasliktināt Vācijas um, konkurences politiku, lai uh, atrisinātu problēmas Eirozonā, vai jūs tiešām uh, domājat, ka tad uh, radīsies izaugsme Eirozonā? Your... Lielas paldies par jautājumu. Pirmkārt, ir tendence ne tikai Eiropā, bet es gribētu pat uzrošināties teikt uh, um, pasaulē, uh, ir tā tendence ignorēt faktus un vienkārši teikt uh, pretējo. Fakti ir tāds, ka ceturto gadu pēc kārtas izaugsme Eirozonā uzlabojas. Un fakts ir tāds, ka virknē valstu ir ļoti spēcīga izaugsme, bet uh, atšķirības vēl ir ļoti lielas. Fakts ir tāds, ka vidējā izaugsme ir 1,6%, uh, uh, tas ir vismaz pēdējais rādītājs. Uh, Eh, ko es redzēju, un es domāju, ka šogad rādītāji būs vēl augstāk, un fakts ir tāds, ka deficīts samazināsies zem 2% vidēji Eirozonā. Tas ir vienkārši fakts, un es jums to nesaku, tāpēc, ka es to gribu izskaistināt. Tie ir fakti, un uh, balstīsimies uz faktiem. Vai mums ir zemāka izaugsme visā pasaulē? Tā nav, tā nekādīgi nav. Es nezinu, kāpēc jūs to sakāt. Tas ir tiešām interesanti. Bet tā nav taisnība. Es zinu, ka jūs gribētu, lai to varētu teikt, jo es gribētu teikt nākamajā teikumā, ka tas viss ir eiro dēļ. Bet tā ir uh, jūsu tāda stiglica stila konstrukcija. Jūs vienkārši visu vainu uzliekat eiro, un tā nav pareiza analīze. Pareiza analīze ir tāda, ka ir konkurences politikas, uh, konkurētspējas problēmas. Po uh, Daudzās valstīs, kā finanšu sektora krīze joprojām nav noslēgusies, mēs atgūstamies no tās un uh, joprojām atjaunojam mūsu uzņēmējdarbības vidi, bet faktori iet pareizajā virzienā. Ja jūs vēlties vainot eiro, nu labi, bet jums ir jāsaprot, ka ekonomikas vai um, monetārā stabilitāte arī pirms eiro nebija ideāla Eiropā, bet vai jūs tiešām domājat, uh, Jā, vai mēs do, domājam, ka mēs uh, būsim labākā situācijā, ja Vācija zaudēs savu konkurētspēju? Nē, protams, ka nē. Tā nav slēgta sistēma. Mēs nevaram uh, teikt, ka citas valsts varēs atgūties tikai tad, ja Vācija zaudēs savu konkurētspēju. Nē, tāpēc es arī saku, ka kopā uh, Un individuāli valstīs mums vajadzētu visiem stiprināt savu konkurētspēju. Šis process turpinās. Tas ir sarežģīts process, jo mēs pārdzīvām ļoti smagu krīzi, bet šis process turpinās. Tātad pieturēsimies pie faktiem, ir uh, iemesls zināmam, optimismam un noteikti ir jābūt izlēmīgiem, lai turpinātu iet pa šo atjaunotnes ceļu. Un starp citu, uh, gadu skaits. Uh, Uh, um, kuros uh, Vācija bija virs 3%, 3% uh, nav negatīvi ietekmējis Vācijas konkurētspēju. Nu, tā ir tāda statistika vienkārši. Hoizenkungs kundze, es atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, uzdošu jautājumu angliski, jo jūs atbildēsiet uh, arī angliski par uh, komisijas teikto, ka 15 miljārdi eiro ir jāinvestē tām, kurām ir šī fiskālā telpa, un tā ir Luksemburga, Nīderlanda un Vācija. Divi jautājumi par to. Nīderlandes statistikas birojas, jeb aģentūra ir aprēķinājuši, ka ja šīs valstis izmanto savu maksimālo fiskālo telpu, joprojām ievērojot SGP, tad tas uh, varētu investēt tikai 0,29% no IKP, tātad ne tuvu šiem 15 miljārdiem, ko komisija minēja. Vai komisija ir pārspīlējuši šo skaitli? Mans otrais jautājums ir par neseno Vācijas finanšu ministra Šaiblas paziņojumu. Viņš teica, ka fiskālo noteikumu ieviešana uh, ir jānodrošina neatkarīga aģentūrai, kam ir nav interešu konflikti. Ņemot vērā, ka komisija ir izvēlējusies vēl neieviest STP noteikumus, tad man interesētu jūsu viedoklis par to, vai neatkarīga aģentūra būtu labāk piemērota uh, īstenot ieviešanas lomu. Paldies! Par pirmo jautājumu, vai komisija savos ieteikumos ir pārspīlējusi? Tas atsaucas uz to, ko es teicu iepriekš ka starp uh, fiksālās ekspansijas uh, ieteikumu un uh, noteikumu ievērošanu tur ir zināma spriedze. Nevar ievērot abus kritērijus. Ja jūs paraudzīsieties uz to, kā šis pakts un komisijas atbildība ir veidota, pirmā, pirmais pienākums ir ievērot paktu. Jo tas ir pilnīgi skaidri, ir juridiskais ietvers, kas uh, satur Eirozonu, un es to neaizstāvu, tāpēc, ka es esmu šis te kalvīnists no Nīderlandes, patiesībā esmu katolis, jūs to zināt. Es aizstāvu to tāpēc, ka es no pieredzes zinu, cik svarīgi ir saglabāt pakta ticamību. Un ir šis te vilinājums uh, labos laikos uh, viegli Eh, pārsniegt šos noteikumus, un tad, kad ir eh, problēmas, tad mēs saprotam, ka tie eh, ir jāievēro, bet nodrošināsim to, lai noturētu Eirozonu vienotu stabilā pozīcijā. Par neatkarīgo aģentūru. Gribu atgriezties pēc pie piecu priekšsēdētāju paziņojuma, jeb ziņojuma. Tur tika teikts, ka vajadzētu būt Eiropas līmeņa fiskālajai kolēģijai, kas novērtētu uh, Eh, to, kādā situācijā ir valdības un nacionālajie budžeti, lai ievērotu paktu. Tātad vajadzētu precizēt faktus, un tad komisija balstoties uz šiem objektīvi novērtētiem faktiem varētu spēlēt savu lomu, ieviešot eh, un, ja nepieciešams, arī eh, īstenojot uh, ar sankcijām šos uh, pasākumus, šos noteikumus, ja dalībvalsts tos neievērotu. Es atbalstu šādu rīcību. Fiskālā kolēģija ir izveidota komisijas paspārnē. Nav vēl skaidrs, vai tā ir pietiekami neatkarīga, bet mēs uh, pirmo reizi Eirogrupā uzņemsim uh, šīs struktūras priekšsēdētāju decembrī. Es ceru, ka viņš ir ielūgts lai uzklausītu viņa uh, redzējumu par šīs kolēģijas uh, uzdevumu. Paldies! Roberto, man ir tikai vēl viens papildi jautājums. Jā, ļoti īsi. Pagājušajā nedēļā Džordžio no Elstat uh, bija mūsu finanšu palīdzības darba grupā, un viņš teica, ka, kā jau mēs to zinām, ka Elstat statistikā bija kļūdas, vai jūs eh, esat pilnīgi um, pārliecināti, ka tagadējā Grieķijas statistika ir pilnīgi uzticama? Eh, tas ir tas, ko Eurostata vadītājs mums tikko teica, ka, ka tā tas ir. Jā, es domāju, ka ļoti piesardzīgam uh, ir jābūt jautājot politiķiem, vai var uzticēties statistikai, jo, lai arī ko es teiktu, uh, tas patiesībā varētu uh, kaitēt mūsu statistikas aģentūru neatkarību. Tas ir Eirostat ziņā konstatēt, vai Nacionālās statistikas aģentūra strādā pietiekami kvalitatīvi un dara to darbu uh, tādā kvalitātē, kā mēs to sagaidām. Jūs tik un tā man neticētu, ja uh, um, es teiktu, ka Nīderlandes statistika ir laba vai slikta, jo es esmu politiķis, un a, tas ir tas tieši, ko es gribēju uzsvērt. Nē, padariet politiķus atbildīgus par statistiku. Mums vajadzētu uh, saņemt augstas kvalitātes statistiku visā Eiropā, un balstoties uz to vajadzētu uh, debatēt, kur mums, mums var būt uh, atšķirīgi viedokļi, bet uh, paliksim pie faktiem. Paldies, uh, papadimulis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Daizelblom kungs, uzlieciet lūdzu savus austiņus, jo es runāšu grieķu valodā. Jā, vispirms es gribētu kolēģei, kas tikko uzdeva jautājumu, pateikt, ka tieši pirms uh, nedēļas šeit bija uh, Raida Mahara kungs, kurš ir vācietis Eirostat priekšsēdētājs, un mēs viņam uzdevām jautājumu par to, kā tad tagad izskatās ar statistikas datiem Grieķijā. Un viņš mums teica, ka jā, tiešām ir liels progress konstatējams, un tas, kas agrāk notika, tas tā vairs nav, dati tagad ir pareizi. Un ir tikai e, dažas e, problēmas administratīvā līmenī, bet e, nav nekāda iejaukšanās vajadzīga. Un es uzskatu, ka tagad, kad mums tiešām ir šī uzticība vajadzīga, mums nevajag vispār spēlēties ar šādiem jautājumiem. Dēzelblom kungs, es jūs sirsnīgs veicu šeit, un es ar uh, apmierinājumu konstatēju, ka jūs uh, pozitīvi izteicāties par Grieķiju. Jūs teicāt, ka ir uh, veikti dažādi ļoti pozitīvi pasākumi, un jūs teicāt arī, ka uh, cerat, ka līdz 5. Uh, decembrim būs šis administratīvā līmeņa nolīgums. Un jūs droši vien arī zināt šo te leģendu par Sīzifu. Uh, Grieķi ir izpildījuši savas saistības, un to viņi sagaida arī no otras puses. Vakar Dragija kungs vakar runāja šajā zālē par šo te um, aktīvo darbību un šo brīdi, ko vajadzētu izmantot. Un tāpēc es jautāju, ko mēs 5. decembrī varam sagaidīt no Eiro grupas, runājot par otrā novērtējuma pārskatīšanu, papildināšanu saistībā ar uh, nodokļu, es atvainojos ar parādu atvieglošanas uh, jautājumu un kā būs ar procentu likmēm 2018. gadā. Starptautiskais valūtas fonds prasa drastiskākus pasākumus tagad jau arī vidēji termiņu programmām un uh, prasa arī uh, Uh, mazākus pārpalikumus Grieķijai pēc 2018. gada, lai mēs varētu sasniegt izaugsmi. Un es jautāju jums, jūs kā Eirogrupa, kādus pasākumus jūs varat veikt, lai um, ar SVF panāktu vienošanos šajos abos jautājumos? Ko mēs varam sagaidīt 5. decembrī no Eirogrupas? Mēs uzklausīsim institūcijas un cerams būs arī administratīva līmeņa vienošanās eh, par šo otro pārskatu. Būs arī par darba tirgus jautājumiem runa. Tas ir viens ļoti svarīgs jautājums, kas mums ir jāsaņem. Mums tur ir vajadzīgs eh, stabils pamats, lai varētu labi diskutēt. Otrakārt, mums ir jāapspriež daži no tiem elementiem, kas vēl nav atrisināti iepriekšējos nolīgumos. Tas ir primārais pārpalikums. Grieķijai tas ir jāpaceļ, un tur viņi ir uz pareizā ceļa. Iepriekšējos uh, nolīgumos tiek teikts, ka tas arī vidējā termiņā ir jāsasniedz, un cik tad tas ir ilgs šis vidējais termiņš. Tās būs eh, viens no galvenajām debatēm Eirogrupā. Eh, SVF uh, ir pateikuši, ka Grieķijai nevar prasīt to ilgi noturēt, un cits savukārt saka, ka tas būs nepieciešams, ņemot vairāk, ka Grieķijai ir jāievēro stabilitātes un izaugsmas pakts. Uh, Tur ir vajadzīgs būtisks pārpalikums, un, protams, mēs nevaram izlēmt, tas patiesībā nebūtu legāli uh, izlēmt, ka uh, Grieķijai vienkārši nav jāievēro stabilitātes un izaugsmas pakts. Tātad uh, starp abiem šiem aspektiem mums ir, būs jāatrod tāds realistisks uh, ceļš uz priekšu, jo es domāju, ka SVF ir zināmā mērā taisnība. 3,5 Uh, primārais um, pārpalikums, to ilgi noturēt, tas ir ļoti uh, grūti izpildāms, tāpēc nebūtu realistiski to prasīt. Un tas arī uh, noteiks, kā izskatīsies parāda ilgtspējība, un tas ir arī viens no faktoriem, kas um, raksturo um, parādus ilgā termiņā. Kā jau es teicu, mēs uzklausīsim 5. decembrī no ESM kāda ir īstermiņa pakete, ko viņi var savu mandātu ietvaros darīt, lai samazinātu aizdevumu izmaksas. Esmu diezgan optimistisks šajā kontekstā. Esam sagatavojuši 2018. gadā noslēgumam virkni papildu pasākumu. SVF droši vien prasīs, cik eh, eh, ļoti jūs esat gatavi to darīt, kas ir godīgs jautājums, un eh, balstoties uz to, es domāju, SVF um, arī ir uh, gatavi vēl pirms gada beigām uh, darboties. Un kā jau Mario Dragī teica, mums vajadzētu balstīties uz šo, šo konstruktīvo atmosfēru, kas mums ir. Spērsim soļus uz priekšu, tie būs uh, nelieli atsevišķi soļi. Es tādā stilā arī gribētu strādāt, daži gribētu iet ātrāk, daži vispār negrib uh, virzīties, tad es viņus nedaudz pagrūžu. Uh, un tā mēs arī virziesimies uz priekšu soli pa solim. Paldies! Svens Gīgals, lūdzu! Sveicu jūs šeit atkal, un vispirms es gribētu pateikt, ka es pilnībā piekrītu jums, ka tas nav eiro pats par sevi, kas ir eh, vainojams lēnā izaugsmē tas ir uh, saskaņotas ekonomikas un finanšu politikas trūkums Eirozonā, kas ir nepieciešams, ja mums ir vienota valūta. Un šeit eh, jūsu stāsts par eh, veiksmes pasākumiem ir jāskata arī kontekstā ar ļoti zemām procentu likmēm un to, ko dara um, eh, ECB. Tas apdraud arī mūsu uh, pensiju sistēmas, arī Nīderlandes pensiju sistēmu un uz reālo ekonomiku orientētas bankas. Uh, Tātad uh, trūkst saskaņots ekonomikas un finanšu politikas, un tāpēc tagad ir labi, ka komisija ir spērusi soli uz priekšu ar vienoto ko, uh, fiskālo nostāju. Mans jautājums jums ir, vai jūs to atbalstīsiet vai nē, tas nebija skaidrs jūsu ievads runā. Un otrkārt, Nīderlandes valdība varētu kaut ko darīt, lai uzlabotu uh, vienotās fiskālās politikas saskaņotību Eirozonā, beidzot uh, uh, likt šķēršļus pasākumiem par nodokļu konkurenci Eiropā. Jūs uzrakstījāt uh, Nīderlandes parlamentam vēstuli, lai atliktu direktīvu pret izvairīšanos no nodokļiem, un Nīderlandes valdība ir arī pret vienoto nodokļu bāzi uzņēmumiem. Un visbeidzot, jūs uh, kavējaties ieviest patentboks uh, eh, lēmumus, kas bija jāievieš 13. jūnijā, bet jūs tagad tos plānojat ieviest tikai nākamgad. Tātad, ko Eirogrupas vadītājs dara, lai uh, Nīderlandes finanšu ministru piespiestu rīkoties un vestu pie prāta? To es gribētu zināt. Labā ziņa ir tā, ka tas ir viens un tas pats cilvēks. Pirmkārt, kāds mans viedoklis ir par Eirozonas fiskālās nostājas pozīciju? Es domāju, ka ir jāsaka, jārunā par faktiem. Ir vairākas valstis, kurām ir fiskālā telpa, un tās varētu to izmantot, lai viedi investētu, bet tas ir nacionālo valdību ziņā izlemt, cik lielā mērā un kā eh, viņi vēlas to investēt. Bet es domāju, ka laika gaitā arvien vairāk valstu būs šādā situācijā, kad varēs atļauties raudzīties nākotnē un diskutēt uh, par nākotnes investīcijām un nevis tikai kā risinēt krīzes problēmas. Un tā ir ļoti laba attīstība, bet tas ir dalība valstu ziņā. Otrakārt, par nodokļu jautājumiem. Man ļoti žēl, ka jūs esat tik ļoti vīlies. Mēs kā ekofina izdarām milzīgu spiedienu, lai uh, panāktu vienošanos par etatu. Uh, Uh, es domāju, ka tas ir būtisks solis uz priekšu. Uh, otrā daļa etatu tiks uh, apspriest decembrī, un es ceru, ka būs iespējams ekofinā decembrī panākt vienošanos. Vai Nīderlandes valdībai šeit ir īpašas vēlmes? Jā, visiem ir, bet vai jūs vēlties to uh, Uh, ieviest ar piecu gadu kavēšanos, kā jūs rakstījāt Nīderlandes parlamentam. Tas, ko jūs sakāt šeit, gluži neatbilst tam, ko jūs sakāt uh, mūsu kolēģiem Nīderlandes parlamentā. Vai jūs gribat atlikt uh, ieviešanu? Es gribu panākt vienošanās decembrī par šo uh, pasākumu ieviešanu. Uh, tur ir ne, tātad atšķirības ar trešajām valstīm, tam būs vajadzīgs būtisks laiks, tur būs jāpārstruktūrē kompānijas, kā jūs to labi zināt, un es kā Nīderlandes ministrs prasīšu šo laiku, tāpat kā citas valsts ir prasījušas laiku un pārējais periodus attiecībā uz citiem elementiem. Uh, jo dažkārt ir vajadzīgs eh, zināms laiks ieviešanā, lai panāktu progresu. Piecu gadu kavēšanās nozīmē to, ka jūs būtībā um, turpināt um, ļaut uh, transnacionāliem uzņēmumiem uh, piecus gadus pārstruktūrēt savus, savus lietas. Es visu laiku esmu uh, Eh, Nīderlandes finanšu ministrs, nīderlandieši, tā runā arī Nīderlandē, tāpēc es arī uzdrošinos to darīt. Man nav nekāda iebilduma par šādu jautājumu. Ja es kā Nīderlandes finanšu ministrs prasīšu zinām laiku ieviešanai, redzēsim, kāds būs eh, rezultāts decembrī. Es domāju, ka ir daudz eh, svarīgāk panākt progresu visos šajos nodokļu jautājumos. Uh, un pie tā esmu arī strādājis pēdējos gados. Jūs varat mani kritizēt, um, ka neesam darījuši pietiekami, bet mēs panāksim progresu. Paldies! FDD Beatriks von Storka, lūdzu. Jā, godātais Dīzelblom kungs, Eirozonas publiskās finanses joprojām nav sakārtotas, un es domāju, ka tur mēs visi esam viensprāts, ka deficītam uh, no 1,8% uz 1,5% ir jāsamazinās nākamajā gadā, bet tas izklausās labāk nekā tas ir. Izaugsme, parādi, deficīts. Tie visi ir savienoti elementi. Stabilitātes uh, un izaugsmas pakts ir zelta likums, lai stabilizētu valsts parādus Tātad, ja ir šie 60% no IKP uh, eh, parāds uh, un, uh, lai saglabātu savu parādu, ir jāpanāk IKP, tikai tad var panākt šo līdzsvaru. Citādi sakot, ja parādu pieaug par 5%, tad arī IKP ir jāpieaug par 5% tajā pašā periodā. Un šeit mēs nonākam pie aktuālajām eirozonas problēmām. 2016. gadā parādi ir 91,6% no IKP un 1,8 ir sagaidītais deficīts, un tas noved pie tā, ka vēl par 2% pieaug parādi. No tā tad izriet prasība, ka uh, izaugsme ir jābūt vismaz tikpat augstai, bet potenciālā izaugsme Eirozonē ir tikai 1%. Es lasu ECB eh, interneta tīmekļa vietnē, eh, ko Pēters Prets 15. Eh, gada mm, aprīlī raksta, ka potenciālā izaugsme Tātad, ka starptautiskās institūcijas šobrīd lēš, ka uh, Eirozonā potenciāla izaugsme būs zem 1%, tātad zem 1%. Citādi sakot, Eirozona jau tagad ir katastrofālā situācijā, bet uh, drīz tai varētu klāties vēl sliktāk. Mums ir jārēķinās ar to, ka ārējie ekonomisko faktori, uh, līdzīgi kā vakara Itālijas bankām, uh, piemēram, referendums Itālijā, vai arī šis jautājums, uh, vai jūs tagad negribētu tomēr citā darba vietā strādāt nekā tajā, kurā jūs strādājat? Um, Šeit atkal ir runa par faktiem. Lai saprastu, kādā situācijā tad mēs esam, jūs varētu teikt, ka potenciālā izaugsme Eirozonā nesasniegs 1%, bet faktiski tā ir 1,6 un tā palielinās katru um, gadu. Uh, daudzās valstīs izaugsme ir virs 3%, citās tā ir 2%, citas savukārt uh, velkas pakaļ pie 1%. Bet gandrīz uh, visi šie rādītāji pārceļ šo, poten, pārsniedz šo potenciālo izaugsmu, ko jūs citējāt. Tātad, ko tas nozīmē? Deficīts samazinās strauji, aizvien vairāk. Uh, Um, valsti sasniegs līdzsvarot situāciju, un tad aizvien vairāk valsts varēs atkal investēt. Tātad šis negatīvais cikls, kurā līdz šim esam bijuši, uh, nav īpaši skārts no uh, krīzes dēļ. Tagad šis negatīvais cikls pārvērsīsies uh, pozitīvā ciklā. Parādi samazinās daudzās valstīs, bet jā, tam ir vajadzīgs laiks ir krīzes dēļ bijuši parādi, bet no tiem ir jātiek uh, vaļā, un tur nav nekāds ātrs veids, kā to izdarīt. Ja jūs tādu zināt, tad sakiet man. Mums ir jānodrošina, lai mēs būtu labākā situācijā nekā pirms tam, kā mēs sakārtojam mūsu finanšu sektoru, jo finanšu sektora krīze ir apkrāvus valsts ar parādiem, tā, tas mums ir jānovērš nākotnē, mums ir jāpanāk noturība un uh, um, rezistence nākotnē, mums ir jānobruņojas nākotnes krīzēm, bet eh, parādu jautājumu nevar tā ātri atrisināt. Mums ir jāuzlabo budžets un arī ekonomika vienlaicīgi un jānodrošina, lai eh, šis budžets, eh, es atvainoju, šis parāds samazinās gan absolūtos skaitļos, gan arī procentā, procentos no IKP. Paldies! Es jums uh, iesaku izlasīt 126. pānta otrā punkta B um, apakšpunktu. Tur tieši ir runa par deficītu. Jo, bet aizsabluma kungs jau to ļoti skaidri izskaidroja. Anemans kungs no NF. Dank u voorzitter. Eh, meneer Dijsselbloem, ik had even met u... Ja, paldies. Priekšsēdētāj Dijsselbloem kungs. Es vēlētos uh, noskaidrot, ko jūs vēlēties sacīt eh, divās intervijās eh, RTL un eh, avīzei Trau. RTL intervijā jūs sacījāt, ka Nīderlandes valdība krīzes zemākajā punktā izskatīja iespēju, ka eiro valūta varētu arī neizdzīvot. Uh, Protams, ka mums ir demokrātija un varbūt būtu noderīgi dzirdēt no jums, kāds modelis bija paredzēts. Vai jūs par, vai domājāt par iespēju atgriezties pie iepriekšējās valūtas, pie guldiņiem? Un Varbūt ir kādi dokumenti jums pieejami, uz kuriem jūs balstījāties toreiz, sagatavojoties periodam pēc eiro potenciālajam. Savukārt, avīzē trauji jūs uh, raksturojāt savus lomu kvalitatīvā aspektā. Jūs sacījāt, e, jūs sacījāt, ka e, nu, vairāk guldeni un Vācijas marka, mazākā Itālijas līra. Uh, Eh, šeit ir eh, varbūt arī atspoguļots pretrunas. Eh, tas it kā šķiet loģiski, bet man šķiet, ka kā Eirozonas vadītājiem tas nebija īsti pamatoti. Ja mums ir viens strikt standartizēts e-, ekonomikas modelis eiro stabilizācijai, Tad jūs principā sakat, ka tam ir jābūt vai nu Nīderlandes vai Vācijas modelim. Nu, es neesmu pārliecināts, ka tas bija gana loģiski no jūsu puses tā sacīt. Jā, nu paldies, ka jūs lasat visas manas intervijas. Tas jūsu darbs, nu, tā labprāt e, mainītos jūs, ar jums vietām. Pirmkārt, es neatpazīstu šo citātu no RTL intervijas, ka jūs runājat par šo iespēju, ka eiro varat neizdzīvot. Nu, es toreiz nebiju ministrs, tā kā ja jūs man jautājat, eh, kāds bija modelis, es varu jūs citēt. ka eh, ministrija gatavojās uz sliktāko uh, rezultātu. Mēs bijām eiro krīzes zemākajā punktā, un e, valdība e, vēlējās saglabāt eiro e, kā vienoto valūtu, un ar to iepazinās arī ministrs. Bet kas notiek, ja tas viss nedarbojas? Varbūt jums e, jālabo RTL, tas RTL ir minēts kā jūsu citāts. Jā, tā mana apņemšanās bija saglabāt eirozonu, stiprināt to, izmantot to kā pamatu, nevis sākt apsvērt e, un pārunāt tās lietas, kas ir diskusēts, e, par kurām ir diskutēts pagātnē. Eirozonas krīzes e, zemākajā punktā es domāju, ka daudzas valdības jautāja sev, kā tas viss beigsies, bet uh, Tas nekad nav bijis Nīderlandē šai valdībai iepriekšējai prātā kā primārais plāns. Tad, acīm redzot, tā ir ļoti sena intervija. Jautājums, e, cik daudz senu interviju jums vēl ir sarindots, e, par kurām jautāt? Otrakārt, runājot par eiro. Es konkrēti runāju par to, cik svarīga ir stabila un spēcīga valūta, kurai uzticas. Uh, Un šajā ziņā es viņu salīdzināju ar dažām bijušajām valūtām. Šeit nav runa par to, ka Eirozonai vajadzīgs ir Vācijas modelis, Nīderlandes modelis vai kāds cits nacionāls modelis. Mēs esam izveidojuši kopīgu modeli. Un daļa no tā ir tieši balstīšanās uz fiskālo stabilitāti un spēku. Uh, Un daļa no tā ir kopīgi un nacionālā līmenī pārvarēt makroekonomiskā nestabilitāti, ievērot kopīgu monetāro nostāju, un tas ir tas mūsu izvēlētais modelis, nevis kāds atsevišķs modelis. Paldies! Ludeks Nīdermājers. Paldies, priekšsarētāji! Es vēlētos atsaukties uz, uz eh, jūsu darba programmu, starptautisko dimensiju, eh, par ko diskutē ar Eirogrupa. Pirmkārt, kāda ir ārējie riski Eirozonai un Eiropas ekonomikas attīstībai, jūsuprāt? Otrakārt, cik lielā mērā eh, varētu būt iespējama asākā pieeja pret ASV un Ķīnas ārējo politiku. Un kā jūs vērtējat eh, Ķīnas politiku samazināt eh, liekās kapacitātes, tālāk arī attiecībā uz eh, valsts atbalstu un manipulācijām ar valūtu par nodokļiem? biju mazliet vīlies par jūsu viedokli, kā panākt progresu, jo progresa panākšana izmantojot piecu gadu īstenošanas periodus, man liek domāt, ka tas ir ļoti tuvu situācijai, kad vispār nav progresa. Un e, kādas ir bijušas diskusijas Eirogrupas ietveros par CCCTB paketi. Atbilde. Nu, lai novērstu pārpratumus, Eirozona neapspriež, kur nu vēl eh, pieņem lēmums par nodokļu politiku. Tas ir ECOFIN. Jūsu pieminētie jautājumi tiks apspriesti ECOFIN decembrī un tuvākajos mēnešos vispār. Par ārējiem riskiem. Tādu ir vēl pietiekam daudz bet es būtu optimistiskāk noskaņots par Ķīnu šobrīd nekā pirms pāris gadiem. Jā, ir vēl pa, lieka kapacitāte vairākas Ķīnas ekonomikas nozarēs, kas būtu jārisina, un Eiropa tā vai pamatot vajadzētu reaģēt uz situāciju, lai aizsargātu savus intereses attiecīgajās nozarēs, bet no ekonomikas viedokļa es būtu optimiskāk noskaņots eh, par Ķīnu, jo transformācija, eh, ko viņi veids, tiek pietiekam eh, labi pārvaldīta. ASV jauna administrācija, protams, ir liela jautājuma zīmums vēl. Es domāju, ka būtu pamatoti pieņemt, ka uh, Eh, tirdzniecības sarunas varētu apstāties. To es saku bez īpaša prieka. Es saku un domāju, ka eh, ir iespēja uzlabot mūsu tirdzniecības attiecības. Tā varētu būt viena no iespējām, kas tiek palaista garām. Tādēļ mums pie tā būtu jāstrādā. Nu, tie bija arī, manuprāt, galvenie punkti. Paldies, Polstāns! Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu sveicināti! Es vēlētos runāt par tiem jautājumiem, eh, kuri noskaidrosies eh, mēneša beigās, runa ir par Bāzels komitejas darbu. Viens no apspriežamajiem jautājumiem ir, ir iekšējo likumu izmantošanu kā pieeja uz modeļu balstītu eh, pieeju. Viena no bažām ir tas, ka tādējādi tiek manipulēts ar modeļiem Tātad nu, kopēja aktīva vērtības e, tiek izmantot e, tieši uz risku balstītie modeļi. Bāzels komiteja pēdējos, e, pēdējā laikā strādā pie priekšlikumiem, lai nodrošinātu, ka šiem iekšējiem modeļiem nevar manipulēt. Bet tas ir radījis zinām satraukumu. Mēs redzam bailes par pieaugušām kapitāla prasībām. Un saskaņā ar komisāru Dombrovski. Eh, iespējams, eh, ka nebūs arī vēlms sekot Bāzels eh, komitejas darbam un tā rezultātu īstenošanai likumdošanā. Ko jūs par to varētu teikt? Un otrkārt, jūs esat aizstāvējis augstu šos vīrus efekta procentu izmantošanu. Un e, ko, ko jūs varat teikt par risku, ka mēs neparakstīsim šo bāzels vienošanos? E, atbildi. Manuprāt, e, banku sektoram Eiropā ir svarīgi, ka gan tiešie klienti, gan investori var uzticēties riska profiliem, kurus atspoguļo banka un eh, sniedziņiem. Mums ir nepieciešama skaidri standarti, lai saglabāšu uzticēšanos. Turpinās debatas par iekšējo modeļu izmantošanu. Es neesmu pret iekšējo modeļu izmantošanu kā tādu amerikāņi saka, atmetīsim iekšējos modeļus vispār, un eiropieši saka, nē, tiem ir sava vērtība. Es piekrītu vairāk Eiropas eh, eh, nostājai, bet mums jānodrošina, ka iekšējā modeļa kvalitāte ir eh, garantēta lielākā mērā. Tas dažkārt nosaka apakšējā līmeņa noteikšanu riska um, svērumam. Uh, Un šāda pieeja ir nepieciešama ne jau tāpēc, ka Amerika tā saka, bet tas, tāpēc, ka tas ir mūsu interesēs, lai nebūtu šaubas par riska izvērtējuma kvalitātes, ka eh, šie, ja šie izvērtējumi izriet no iekšējiem modeļiem. Mums ir jāspēj arī noteikt, eh, kāda ir šo iekšējo modeļu kvalitāte. Tāda ir, manuprāt, pareizā pieeja. Protams, ka sarunās. Uh, notiek eh, tā teikt apšaudē un dažādi draudi un tiek izteikti. Bet es domāju, ka Eiropas banku sektors, sektoru uzticēšanās eh, stiprināšanas nolūkā mums pēc iespējas eh, tuvāk eh, vienmēr ir jāpaliek bāzes standartiem. Atkāpšanās no tā būtu absolūts izņēmums, un tā būtu tā opcija, kuras izvēlētos. Bet varbūt nesteigsimies ar secinājumiem, bāzes process joprojām turpinās, mums ir jāatrod kopsaucējs, kas pieļautu, manuprāt, uh, iekšējo modeļu izmantošanu, bet nodrošinātu augstās kvalitātes standarts, lai visiem būtu skaidrs, ka riska svērumi ir pietiekami nopietni un tiem var uzticēties. Bet jūs atbalstat eh, šo high leverage ratio izmantošanu bankām. Es tad saprotu no jūsu atbildes, ka jūs eh, arī eh, šos risku zemāko robežu noteikšanai, risku floors eh, atbalstat. Jā, es domāju, ka tas ir nepieciešams, lai mēs varētu uzticēties iekšējo modeļu rezultātiem, kas attiec uz leverage ratio. Ehm, minimālā prasība Eiropai ir 3%, un tas nav noteikts kā tāds pastāvīgais kapitāla standārts. Tā ir arī daļa no sarunām, kas vēl turpinās Un uh, lielas iestādes, kas ir sistēmiski svarīgas, nu, tiem uh, es pat ieteiktu šo leverage ratio noteikti augstāk par 3%. Tiek apgalvots, ka tas it kā kavējot bankām eh, izsniegt kredītus, bet Nīderlandē mums nav tādas pieredzes. Īstenībā mēs redzam, ka uzticēšanās banku sektoram ir uzlabojusies, viņu finansējums ir uzlabojies. Uh, Un tas fakts, ka uh, viņiem ir lielāks kapitāls pieejams, tas stiprina arī ārējo investoru uzticēšanos, ka tā ir banka, kas tiks galā ar potenciālām problēmām nākotnē. Bet šeit ir jāatrod smalks līdzsvars, bet tas varbūt būs pārāk tehnisks jau uh, skatījums. Tur ir līdzsvars starp eh, riska svērtēm, kvalitātes standartiem un šo leverage ratio, lai neviens no tiem nedominētu šai modelī, bet eh, leverage ratio varētu būt eh, nepieciešamais pielikums šiem riska modeļiem. Nu, Santiago tieši tur, un, un tad redzēsim, kā, vai būs šī vienošanās vai nē, un, un kurš skaitlis pieaugs un kurš nē. Uh, Mēs, protams, strādāsim pie šiem eh, leverage ratio vēl arī turpmāk nākamajos priekšlikumos, eh, tīpaši tajā, ko komisija tikko tūlīt prezentēs. Brians Heis, esat sveicināti, ministra kungs. Es zinu, ka ir jau noslēgusies eh, Nīderlandes prezidentūra kādu laiku, bet es vēlos pateikties par sadarbību, kas mums ir bijusi līdz šim, un es to augsti vērtēju. Jūs sacījāt, ka esat katolis. Es arī. Jūs zināt, cik svarīgs ir šī klusēšanas zvērsts, ko arī politikā, eh, arī par Brexit diskusiju kaut kas līdzīgs šobrīd ir novērojams. Es labprāt uzklausītu jūs par eh, šo jautājumu, kas ir tik svarīgs gan manai valstī, gan jūsu valstī. To es saku kā eh, viens no 27 Eh, dalību valstīm, no īrijas. Eh, Runāja par kapitāla tirgus ietvaru, kas eh, apvienotā karalistā ir svarīgs ne tikai pašai karalistē, bet arī visai Eiropas Savienībai. Tas, ko jūs sacījāt arī kolēģim Nīdermajeram par ārējiem triecieniem un uh, kā mēs varētu stiprināt savu izpratni par to, kā šie tirgi strādā, jo tas, kas mums nepieciešams, ir e, vienotāks, spēcīgāks tirgs, nevis sadrumstaloti vāji tirgi. Vai jūs e, varētu padalīties ar savu viedokli, kā Eirogrupas vadītājs par šo jautājumu? Vācu finanšu ministru vietnieks nesen sacīja, ka lai 27 e dalību valstu Eiropas Savienība varētu veidot labas attiecības ar Britiem nākotnē, tad e, Britiem būtu jāpieņem e, esošie tiesību akti finanšu jomā. Un uh, arī nākotnē ir jābūt atzīšanai arī no viņu puses, ka viņiem ir jāpieņem 27 dalību valstu pieņemtie noteikumi. Tad, tad nemaz nerunājot par eh, brīvas pārvietošanās jautājumu, šis ir finanšu joms jautājums tomēr. Un vai jūs kā Eirogrupas vadītājs uzskatāt, ka mēs varētu saskarties ar negatīvu ietekmi uz Eirozonas publisko finanšu situāciju kā sekas no Brexit. Jūs sacījāt, ka IKP izaugsmē ir 1,6-1,7% Eirozonā, kas ir labāk nekā iepriekš, tas arī ir jāatzīst, bet man rada bažas eh, tas, eh, kāda ietekme Brexit varētu atsākt uz publisko finanšu situāciju Eirogrupā. Paldies. Es katrā ziņā neesmu klusēšanas zvērestu pieņēmis attiecībā uz Brexit eh, un par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Manuprāt, sacīt, ka no finanšu pakalpojumu eh, sektora viedokļa vēlamais rezultāts būtu tāds, ka Briti pieņemtu visu standarts un prasības, kas mums ir spēkā šobrīd. Protams, ka ir jāsaprot, ka atsevišķos tematos eh, būšana ārpus e, banku savienības jau šobrīd e, ļauj viņiem e, novirzīties no visiem standartiem, kas mums ir šajā jomā. Bet šeit tieši nākotnes aspekts ļoti svarīgs. Tas varētu būt arī Britiem vēlme iekļaut nacionālā likumdošanā to, kas jau šobrīd ir šajā jomā spēkā Eiropas Savienībā. Jautājums drīzāk ir par to, kas notiek tālāk. Mēs nevaram uh, piekļaut, eh, pieļaut eh, to, ka trešai valstī ir pilnvērtīga pieeja finanšu tirgiem Eiropā bez jebkādiem ierobežojumiem, bet eh, tāpat laikā mums ir jāprasa arī visu normu, tas skaitā patērētiesība aizsardzības nodrošināšana. Kas nozīmē principā to, ka mēs uh, skatāmies uz tādu Norvēģijas modeli uh, finanšu tirgiem Tas diez vai patiks Britiem, jo viņu suverenitātes dēļ tomēr lielā mērā balsoja par Brexit. Mēs nevaram īsti pieļaut, ka finanšu pakalpojumu centrs Eiropai un Eirozonai atrodas ārpus Eiropas, ārpus Eirozonas un attīstās uh, savā virzienā saistībā ar visiem noteikumiem. To mēs nevaram pieļaut. Kaut arī uh, Esmu liels britu fans un mums ir eh, labi uh, tirzniecības kontakti ar viņiem, bet nu, ir skaidri jāsaka, šeit alternatīvas es neredzu. Vai būs negatīva ietekme ekonomiskā izteiksmē? Jā. Manuprāt, eh, pats fakts, ka mēs nonākam tādā nenoteiktības, neskaidrības posmā par to, kāda būs nākotne, tas jau ietekmē mūsu ekonomiku. Uh, Pirmkārt, jau Britu ekonomiku investori eh, nodrošinās pret, ristie, pret riskiem. Viņiem ir jāpieņem lēmums eh, šogad, nākamgad, eh, tālākajos gados, un vienkārši nav zināms, kāda būs šī nākotne. Tāpēc, protams, ka viņi pārdomās, vai veikt investīcijas. Un to es saku bez jebkāda prieka, tā kā mēs noteikti redzēsim ietekmi uz, tā skaitā, Britu ekonomiku, uz Sitijas darbību. Mums ir jābūt gataviem lai nodrošinātu, ka negatīva ietekme tiek mazināta, jo es neredzu, kāda varētu būt mūsu interese eh, redzēt eh, zaudējumus Britu ekonomikai. Mums jābūt pilnībā gataviem eh, šai situācijai, bet nu, tas būs tāds smags pārbaudījums, tas ir īpaši Britiem. Paldies, Pedro Silva Pereira. Paldies, priekšsarētāji. Ļaujiet man atgriezties pie komisijas paziņojumu attiecībā uz pozitīvo fiskālo nostāju Eirozonai. Es, protams, atzīstu un saprotu, ka par šo paziņojumu Eirogrupā vēl tikai būs debatas. Tāpat es arī ņemu vērā uh, Eh, ka jūs pievērsāt uzmanību tam, ka bez stabilitātes un izaugsmas pakta eh, tas ir tomēr dalību valstu ziņā un arī komisija to atzīst, ka šī ir nesaistoša rekomendācija. Turklāt jūs sakat, ka ja pastāv pretrunas starp stabilitātes un izaugsmas paktu, Un faktisko situāciju tad komisijai pirmkārt jānodrošina pakta īstenošana. Uh, Es nedomāju, ka tas e, palīdz, e, ja tiek ignorēts e, būtiskākais jautājums. Šīs debatas nav īsti par pakta īstenošanu, jo īstenībā komisija jau arī neprasa, lai netiktu ievērots stabilitātes un izaugsmas pakts. Šīs debats ir par to, vai attiecīgā fiskālā politika ir pareiza vai nepareiza. Īstenībā Eiropas komisija apstrīd fiskālo politiku, kur īsteno Eirozonu. Tas, ko komisija saka, un es šeit citēšu, ņemot vērā pēdējos ekonomikas un budžeta datus, pilnvērtīgu fiskālo prasību īstenošana, kas ir iekļauta padomes sagatavotajās val, valstīm adresētajās uh, Eh, rekomendācijās eh, jūlijā, tātad tikai 4 mēneši atpakaļ, ra, eh, liks īstenot restriktīvu fiskālo nostāju gan 2017. gan 2018. gadā kamēr ekonomikas situācija prasītu īstenot ekspansīvu fiskālo nostāju. Un tas arī viss. Rekomendācijas, kas ir adresētas dalību valstīm, prasa restriktīvu fiskālo nostāju, bet ekonomiskā situācija tieši pretējo. Līdz ar to Eiropas komisija apstrīd fiskālo politiku, kur īsteno Eirozonu. Līdz ar to es piekrītu ka jū, tam, ko jūs sacījāt, ka ir jāieklausās, ko dalību valstis sacīs, bet šeit mēs redzam izvērtējumu, eh, kas ir jau veikts par Eirozonu, Un jūs, protams, varat atbildēt uz šo vēstuli, uz šo jautājumu, vai jūs piekrītat vai nepiekrītat, ka ir nepieciešama ekspansija fiskālā nostā. That, um, real... nu, man šķiet, ka tā reāla problēma ir tāda, ka tajās valstīs, kur ir šie fiskālā telpa investīcijām, un, kā jau es teicu, atsevišķās valstīs tas būtu arī visai pamatoti veikt šādas investīcijas, uh, savukārt eh, ražošanas, šīs ražīguma eh, rezultāts eh, nu, pietuvinās uh, nepieciešiem mērķiem. Savukārt citās valstīs, kur, piemēram, bezdarbs joprojām ir augsts un pastāv liela šī ražīguma plaisa, tad nav arī nekādas fiskālās telpas, kur veikt investīcijas. Un tāda arī ir šī situācija, jo valstī šis e, ekonomikas cikls ir nonācis atšķirīgos posmos, un komisija šai ziņā nesniedz mums atbildi. Un, nu, līdz ar to. Uh, visi šie paziņojumi par fiskālo nostāju ir tik ļoti sarežģīti. Nu, varbūt tāda nedaudz ekspansīva fiskālā nostāja varētu būt tas labākais risinājums Eirozonai, bet kā tad to visu Eirozonā izlīdzināt? Un komisija, kā jau teicu, uz šo jautājumu mums atbildi nav sniegusi. Thank you. Un tas paldies. Man ir Kinderlārs kungs. Priekšā tā tā paldies. Labrīt brīfinga dokumentā, kas tika sagatavots šim eh, dialogam, Enderlēns un Hāz divi akadēmiķi konstatēja, ka tematiskajās diskusijās eh, nu, bijis visai neefektīvs eh, darbs un nav atbilstīgi īstenots reformas dalībvalstis. Vai jūs piekritat šim secinājumam viņa ziņojumā? Un, ja jā, tad kad, kā mēs varam šo situāciju tālāk uzlabot? Otrā kārtams pēcfiskāk. Aprīlī Eiro grupa noturēja tematisko diskusiju par peļņu nenesošiem zaudēju eh, aizdevumiem. Mans jautājums ir šāds. Vai tālāk jūs nogādāt uz konkrētiem uzlabojumiem dalībvalstīs un kā jūs vērtējat komisijas priekšlikumu šai jomā attiecībā uz direktīvu par eh, preventīviem eh, restruktūrizēšanas pasākumiem? Paldies! Es šķiet eh, palaidu garām sākumu. Jūs citējāt eh, kādu dokumentu. Jā, tas ir dokuments eh, Anderleins un Hāslika priekšā, un tas tika izmantots kā brīfinga dokuments, gatavojoties šim monetāriem dialogam. Šai dokumentā viņi konstatē, ka tematiskās diskusijas, kas notiek Eirogrupā, ir salīdzinoši neefektīvas. Es neesmu iepazinies ar šo dokumentu, tāpat arī nezināju, ka mūsu tematiskās eiro grupas vispār ir tikušas vērtētas. Tāpēc, nu, pilnīgi noteikti pievērsīšos šim dokumentam. Es gan jāsaka, nu, vēlētos, ne, negribētu piekrist, un arī šis jūsu piemērs par peļņu nenesošajiem aizdevumiem Eiropā e, ir labs piemērs. Protams, ka tā ir dalība valsts atbildība, konkrēti iestāžu un banku atbildība, uzraugu atbildība. Uh, no ECB tāpat arī jā, atbildība piekrīt šim jautājumam. Un Eirogrupā mums ir bijušas diskusijas, kur mēs visas šīs puses esam nosēdinājuši pie viena galda. Mēs, piemēram, apspriedāmies ar Danielu no I, no vienotā uzraudzības mehānisma, lai redzētu, kā viņiem ar to visu, kas šo vienoto. Eh, viņi kādi ir dokumenti, kā viņi konstatē, kā bankā vajadzētu pārstruktūrēties, pārdot šos eh, aizdevumus, kā risināt šo to, šos toksisko aizdevumu jautājumu. Un kā savukārt mēs, kā iesaistiem arī nacionālos likumdevējus, strādājot pie maksātnespējas ietveru, un, kā jūs zinat, maksātnespējas ietveru dalībvalstīs ir ārkārtīgi atšķirīgi arī no to efektivitātes skatu punktu raugoties. Esam savukārt izstrādājuši virkni obligāto standartu, minimālu obligātu standartu, piemēram, attiecībā uz to, cik ilgs maksimālais laika periods, kas nepieciešams maksātnespējas procesa noformēšanai. Vienā, citās valstīs tas ir viens līdz divi gadi gadi, citur 7, 8 gadi. Nu, tā, tas ir tāds nianses, kas ir jārisina nacionālā līmenī. Un tad mēs arī lūdzām komisiju nāk klajā ar dokumentu eh, vai nu pie šādu nacionālo maksātnespēju ietvaru harmonizēšanas, jeb noteikti kādu pārstāvošu Eiropas ietvaru. Un tieši to viņi arī ir izdarījuši, pārstrukturējot šo ietvaru kopumā. Tā rezultātā varam izveidot Eiropas sistēmu ārpus tiesas arbitrāžai un noregulējumam. Es domāju, tāpēc šī sadarbība un diskusijas Eiro grupā ar šīm dažādajām iestādēm, ar dalību valstu valdībām par šīm tēmām ir radījusi jaunu dinamiku attīstību šai jomā un daudz ir sakošajā, nē, no nu aizmirstiet par maksātnespēju, tas ir tik sarežģīti, tur nekā nevarēs izdarīt. Bet es domāju, ka tas ir svarīgi, ir svarīgi atrisināt šo banku jautājumu, ir svarīgi radīt ekonomikas attīstību, ir svarīgi uh, panākt uzticēšanos jaunos investorus, lai viņi varētu investēt eirozonu. Un investoriem ir labi saprast, kā darbojas šis maksātnespējas ietvars, vai tas ir efektīvs, vai tas ir strauji, vai pastāv jebkāda iespēja, ka līdzekļu procesa rezultātā ir apgūstam gadījumā, atgūstam gadījumā, ja kaut kas noiet greizi. Tātad visas šīs tēmas, eh, pie kurās iesaistām regulātorus, komisiju, valdības, un kā rezultātā ir izstrādāts jaunas iniciatīvas, liecina, ka mūsu izvēlētā pieeja ir visai iedarbīga. Paldies, Avresāns! Paldies! Nesen ēs mērķis Uh, samazināt plaisu starp uh, valstīm ir ne tik vien izgāzies, bet grotāk šīs plaisas ir par paplašināšanās. Mēs redzam, ka ir valstis, kur ir, piemēram, būtisks pārpalikums un uh, labklājības valsts, un tad ir dienvidu valstis, kurās, piemēram, milzīga nabadzība, tad ir dienvidu valstis, kur ir milzīga valstu parādi, augsta bezdarba līmeņi, cilvēki dzīvo ļoti lielā mērā zem nabadzības līmeni. Tāpat arī pastāv atšķirības starp Eirozonas valstīm un ārpus Eirozonas valstīs. Eirozonas valstis sasaista monetārās savienības noteikumi Nu, un šī problēma mm, parādījās arī 2017. gada eh, izaugsmes pārskatā. Un eh, tur eh, komisija teica, ka tās valsts, kas ir sasnieguši fiskālos mērķus, tam vajadzētu pievērsties investīcijām, tostarp arī pārobežu projektos. Dalību valstīm tagad piekrīt atbildība atbilstīgi rīkoties, tā kā jūs sakāt, un tomēr kā Eirogrupas priekšsādātājs, un ņemot vērā gaidāmo sanāksmu, ko jūs decembrī arī vadīsiet, cik liela ir iespēja, ka Eirozonas dalībvalstis sekos šīm komisijas norādēm? Vai dalībvalstis varēs patiešām īstenot ekspansīvu fiskālo nostāju, paturot pašreizējo noteikumu ietvaru, jo pat SAO nesen ir, ir rekomendējusi fiskālo politiku veidot tā, lai tā atbalstītu investīcijas. Tāpat arī, kas notiks tajos gadījumos, kad rekomendācijas un noteikumi netiek īstenoti tajā brīdī, kas tie, kas tiek vērsti uz eirozonu, uz eirogrupu. Jums ir taisnība, jums ir taisnība krīzes laikā konverģences process ir kļuvis drīzāk par tādu nošķirtības procesu, un tas ir drauds mūsu sabiedrībai, mūsu monetārajai savienībai, un šis process ir jāvērš uz otru pusi. Bet es domāju, jūs uzmanīgi paraugāties uz izaugsmas rādītājiem visā Eirogrupā, tad jūs redzēsiet, ka šis process jau šobrīd vēršas uz labo pusi. Izaugsmas rādītāji atsevišķās iepriekšējās programmas valstīs šobrīd, nu, faktiski augstākā līmenī nekā citur - Īrijā, Spānijā, Kiprā. Uh, ekonomikas atgūšanās notiek, ir augstas izaugsmas rādītāji augstāka nekā Eirozonas pamatvalstīs. Vai tur ir vajadzīgs spērt kādus tālākus soļus reformu jomā, sekojot valstīm specifiskiem rekomendācijām? Pilnīgi noteikti. Uh, ka tas ir galvenais uzdevums nacionālajiem politiķiem, arī taisnība, jo, protams, ka tas, jo mums visiem priekšā stāv šīs problēma lietas, jo mums visiem mājās vis, eh, iedzīvotāji prasa, kur ir rezultāti, kāpēc tas, ko jūs darāt, nav bijis jau šobrīd efektīvs, kur ir tās iespējas, ko jūs piedāvājat iedzīvotājiem tagad, kad mēs pamazām izkļūstam no krīzes. Tāpēc eh, šis, šis ir tāds grūts posms, jo cilvēki gaida rezultātus, bet šī iznākšana no krīzes norisinās ļoti lēnām. Bet pamazām atgriešanās pie konverģences procesa kas notiek, un to mēs redzam. Ir visai interesants atšķirības arī ekonomikas izaugsmas rādītājos un citos dinamikas rādītājos visā Eirogrupā. Turklāt man ir tāds sajūta, ka šīs mm, pamatvalstis arī varētu panākt augstāku izaugsmas rādītāju. Jo viens procents vienās dažās no lielākajām Eirozonas valstīm nu, vienkārši nav pietiekams. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to šis monetārais dialogs ir noslēdzies. Tas tiešām ir bijis ļoti intensīvs un auglīgs. Liels paldies, Jēra, un jums! Paldies, ka ieradāties! Un, protams, ka mēs ar nepacietību gaidīsim arī jūsu diskusijas Eirogrupā par visām šīm tēmām. Un ceru, nu vismaz es ceru, ka pēc tam arī šī konstruktīvā pieeja gūs virsroku. un varēs tapt rasts pareizais līdzsvars starp pašreizējo tiesisko ietvaru un dalībvalstu suverenitāte budžeta jautājumos, un tāpat arī attiecībā uz visai svarīgo komisijas lomu noteikumu definēšanā un rekomendāciju izstrādāšanā, ņemot vērā visu Eirogrupu kā tādu, kā tas noteikts līgumā. Protams, ka rekomendācijas, kā mēs visi labi zinām, ir tikai un vienīgi rekomendācijas. Un es domāju, ka jebkurā gadījumā šai pašreizējā ietvarā eh, diskusijas ne tik daudz par procedūru kā par saturu arī varētu būt veiksmīgas. Tas varētu nākt tikai un vienīgi par labu, un tas ir nepieciešams Eiropas ekonomikai. Es ļoti pozitīvi vērtēju arī to, ko jūs teicāt, ka mums eh, attiecībā uz Grieķiju, ka mēs virzamies uz priekšu, un arī tur konstruktīvu, pozitīvu sanāksmu gaidām. Tāpēc vēlreiz paldies jums! Es ceru, ka jūs atkal pie mums drīz varēsiet ierasties un dialogu varēsim turpināt. Paldies! So, good morning. Labrīt vēlreiz. Pāriem tālāk pie desmitā darba kārtības punkta. Nu, lūgu deleģēto aktu pārbauda un īstenošanas pasākumu pārbauda tāpat. Šodien pievērsīsimies PSD2, jeb maksājumu pakalpojumu direktīvai numur 2. It īpaši runāsim par SCA jeb spēcīgu klientu autentificēšanas, identificēšanas uh, principu. Nu, tā kā pienācis izskatīt šo dokumentu jau otru reizi, pirmo reizi to skatījām aprīlī, tad šodien runāsim uh, pie, par eh, sagatavotiem RTS, jeb regulējošiem tehniskajiem standartiem, kur pieprasīt šis SCA un kopējā drošā komunikācija, jeb SCC. Šobrīd RTS tiek gatavoti ciešā sadarbībā ar ECB tā kā to pieprasa juridiskā, tiesiskā bāze, un tas ir viens no delikāti, delikātākiem šī līmeņa PSD2 mēriem. Ir bijusi publiskas konsultācijas par šiem RTS projektiem, konsultācijas nosteidzās oktobrī, saņemtas daudzas atbildes. RTS jānosaka pamat principi PSD2 ietvaros un nepieciešams panākt atbilstīgo līdzsvaru starp nepieciešamo drošības līmeni patērētāju un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot godīgu konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem, vienlaicīgi ļaujot, pieļaujot piekļuvi novatoriskiem risinājumiem maksājumu jomā. Kā ir identificēta arī vairāki jautājumi attiecībā uz RTS projektu. 24. oktobrī saņēmām šo dokumentu. Nu, un, protams, ka man liekas, ka šī diskusijas piedāvās lieliskas iespējas uh, mēģināt konstatēt, kā tad panākt šo pareizo līdzsvaru no vienas puses starp nepieciešamību nodrošināt tehnoloģiju neutralitāti, no otras puses nodrošināt zināmas drošību eh, saskaņā 63. pantu, 3. apakšpunktu, kur tiek runāts par identifikācijas garantijām katru reizi, kad tiek veikti maksājumi. Un tad vēl viens svarīgs punkts par izņēmumiem. Un iespēju izmantot elastīgāku pieeju saistībā ar 74. punktu otro pakšpunktu. Tātad ļoti svarīgi jautājumi šodien apspriežami. Mūsu vidū mm, priecājos sveikt komisijas pārstāvis no, no FISMA ģenerāla direktorāta. Ir šeit arī eh, konkurences ģenerāldirektorāta pārstāve, tāpat arī uh, Tāpat arī šeit ir Piers Petīts uh, no ECB. Nu, protams, arī mūsu sarunu vedēja komanda ir klāta. Iesākumā došu vārdu komisijai. Nē, vispirms Eba. Andrejā, lūdzu, jūs, jums vārds. Lielas paldies priekšsādātāji. Paldies, ka uzaicinājāt EBA, par to, ka piedāvājāt mums iespējumu sniegt jums jaunāko informāciju par darbu, ko strādājam pie, kas attiecībās mandātu PSD2 ietvaros. Šī mandāta ļoti atbilstīgi, jo tādējādi varam pildīt savu um, reglamentējušo nostāju, regulējot maksājumu situāciju Eiropas Savienībā. Es lielā mērā atvārtu PSD2 mērķus, ieviest lielāku, labāku konkurenci. Uh, mazumtirdzniecības maksājumu jomā uzlabot drošību un rast klientiem draudzīgus risinājumus, veidojot ES mēroga tirgu maksājumu pakalpojumiem. Līdz šim ir publicēta konsultācija dokumenti par e, četriem no šiem 11 mandātiem. Esam paredzējuši izstrādāt vēl divus dokumentus līdz nākamā gada februārim. Pastāv būtiski neskaidrība par to, vai mums izdosies uzturēt šo, šī darba ātrumu, ņemot vairāk resursu ierobežojumu un papildus resursu mums piešķirti nav PSD divu mandātu ietvaros bet eh, mandātu izstrādes laikā mums bija jākonstatē, ka dažādie mērķi PSD2 ietveros rada mm, pretrunīgajām prasībām. Nu, piemēram, neviens puses mandāts, par kuru runāsim šodien, eh, RTS un eh, SCA, kā arī SCS Un te strādājam kopā ar ECB un kopīgi pie šī mandāta darbojamies. Šeit ir jāizvē, jāveic tāda kā nu, izvēle starp dažādu veidu prasībām. Nu, piemēram, pievēršanās novatorismu nozīmē, ka EBA jāizstrādā tehniski standarti ar tādiem drošības nosacījumiem, kas ir diezgan augstā līmenī, tā lai dažāda veida nozares standarti un risinājumi varētu vēl tikt izstrādāti. Savukārt, uh, tālākas vienota tirgus veicināšanai maksājuma jomā būtu jārīkojas gluži pretē, respektīvi RTS nevajadzētu būt tik detalizētiem, eh, tie vai arī gluži otrā, tiem vajadzētu būt ļoti detalizētiem, lai nebūtu iespēja tos dažādi interpretēt. Un eh, tādējādi tie varētu iet pāri robežām. Līdzīgi arī runājot par klientu, eh, draud, klientiem draudzīgu izvēli nepieciešams pēc iespējas mazāk iejaukties šajos maksājumu procesos, bet savukārt drošības apstākļu stiprināšanai gluži otrādi. Autentifikācija, identifikācija ir svarīga, un te runājam arī par trešo pušu maksājumiem un biežu regulāru ident identificēšanu. Izaicinājumi, ko sastopamies šai jomā, ir apjomīgi. Ļaujiet tāpēc man jums īsumā paskaidrot, ko mēs esam darījuši, lai šis skatītos acīs šiem izaicinājumiem un lai risinātu tās bažas, kas tika pieminēts vēstulē, ko mums nosūtīja Markus Ferbers Junkers un Antonio Tajāni oktobrī parlamenta sarunu vārdā. Noslēgumā gribētu teikt par tiem, runāt par tiem soļiem, kas ir vēl mums priekšā. Pirmām kārtām process, kam esam sakojuši līdz šim RTS, ir galvenais komponents ar kuru PSD2 cenšas panākt mērķus konkurences veicināšanai, novatorismu veicināšanai, cenšoties piedāvāt arī drošāks maksājums Eiropas Savienībā. Tas tāpēc, ka RTS definēs to, kā tirgus izaicinājumu, kā piemēram konta informācija maksājuma uzsākšanas pakalpojumu sniedzēji sazināsies un identificēsies paši nu, ar citām tirgus eh, pusēm, piemēram, bankām, maksājumu kontu piekļuvēju. PSD2 ir piešķīrusi EBA 12 mēnešu mandātu, un ņemot vērā, cik šis temats ir ārkārtīgi svarīgi, no paša sākuma bija skaidrs, ka mēs gūtu ieguldījumu no agrīna ieguldījuma uh, un idejām, tā lai, tāpēc arī izstrādājam šo diskusiju dokumenti. Uh, Esam saņēmuši 118 ļoti liederīgas atbildes šo diskusiju dokumentu no, no bankām, eh, tirgus dalībnieku un citām interesētām pusēm. Mēs šīs atbildes esam izvērtējuši, uzaicinājuši treš, eh, atsevišķus trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai viņi paskaidro mums savas pozīcijas un izmantosim visu šo informāciju. Tālāk sagatavot konsultāciju, sagatavot konsultāciju dokumentu, ko publicējām augustā. Turklāt EBA savu domu gājienu lika priekšā arī 20 atšķirīgās konferencēs visā Eiropas Savienībā, lai veicinātu konsultāciju dokumentu izskatu, izskatīšanu un pat lai mazākā uzņēmumu, trešo pušu pakalpojumu sniedzēju tehnoloģiju provideru un bankas varētu dot savu ieguldījumu tādā veidā EBA varētu izstrādāt tādus RTS, e kas panāk atbilstīgo līdzsvaru starp um, šiem dažādajiem mērķiem PSD2 ietvaros. Šie centieni ir bijuši veiksmīgi. 226 atbildes saņēmām uz šo konsultāciju dokumentu vairāk kā 2000 lapus kopā. E, tas tiešām ir nu, rekordliels skaitlis ebu konsultāciju jomā, un tas apliecina to, cik svarīgi ir šie RTS e standarti un pastāvēja arī tāda ļoti plaša pušu pārstāvē, pārstāvība šai jomā attiecībā no trešo pušu provideriem. Uh, No oktobra, un, no oktobra līdz novembrim mēs šīs atbildes izvērtējām un esam identificējuši apmēram 260 dažādas atsevišķas problēmu lietas vai precizējumu nepieciešamības. Mēs izvērsēs, izvērtējām argumentu katram no šiem jautājumiem un eh, vēlamies noskaidrot to, vai esam panākuši pareizo līdzsvaru šai ziņā. Un visbeidzot, mēs publicēsim mm, atgriezeniskās saites tabulu, kur mēs piedāvāsim visa, atbildes uz visiem saņemtajiem jautājumiem. Šajā tabulā mēs apkoposim šīs 260 punktus un pārskatāmā veidā par, iz, parādīsim mūsu izvērtējumu un to, vai tas ir novedis pie RTS grozījumiem. Mums turklāt arī jāatzīst, ka virkne šo 260 eh, jautājumu ir saistīti ne tik daudz ar RTS, e bet ar PSD2 pašu un tā noteikuma interpretēšanu. Šobrīd esam diskusijās ar komisiju par to, kā labāk šādus precizējumus klientiem nodot tālāk. Es patiešām ceru, ka tas jūs tagad, jūs tagad saprotat, ka EBA šos mandātus neizstrādā kaut kādā ziloņkalu tornī, nesasaistīt ar nevienu citu. Nē, mēs tiešām gaidām un esam saņēmuši plašu ieguldījumu no tirgus dalībniekiem. Izmantojam tādu pieeju, kas ir metodoloģiski spēcīga, vēlamies turklāt arī spējīgi darboties ļoti pārskatām visu šī darba procesā. Un tagad ļaujiet man sīkāk pastāstīt par trim no šiem svarīgākiem problēmu jautājumiem, ko pieminējuši vairāki aptaujātie un kas minēta arī deputātu vēstulē. Pirmām kārtām tas ir šis monetārais slieksnis, par ko mēs sagatavojam konsultāciju dokumentu, komunikāciju saskarni, jeb interfejs, par ko, kas vēstulē tiek sauc par tiešo pieeju, un tālāk izņēmumi SCA. Tātad pirmām kārtām monetārais slieksnis. ir iekļauts šeit monetārais slieksnis, pie kura tiek piedāvāts izņēmums no SCL attālinātiem maksājumiem, un tas ir 10 eiro te ir paustas bažas par to, ka tas aptvērtu tikai ļoti nelielu transakciju skaitu un tādējādi novirzītos no kopējā sliekšņa, kas noteikts bezkontakta maksājumiem. Tas to būtu grūti uzturēt un tas varētu neņemt vērā ietekmi uz klientiem un uzņēmumiem. Atbildot uz šo jautājumu, ļaujiet paskaidrot, ka šis slieksnis attālinātiem maksājumiem un kontakt, bezkontakta maksājumiem ir noteikts dažādos līmeņos, tāpēc, ka attālinātos maksājumos krāpšanas risks ir lielāks. Mums tāpat laikā ir mm, nu, jādomā arī par to, kā izmantot lietotājiem draudzīgus un novatoras maksājumu veidus. Mēs šobrīd izvērtējam saņemtos komentārus, lai redzētu, mēs esam izvēlējušies pareizo līdzsvaru starp drošību un klientu ērtību, un mēs nopietni apsveram iespēju, vai mums varbūt vajadzētu šos sliekšņus arī mainīt. Otrais problēma jautājums - interfejs, jeb saskarta un tā sauktā tiešā pieeja. Tas saistīts ar uh, konta informāciju un maksājumu uzsākšanas pakalpojumu piedāvātājiem. Mēs saprotam, ka lūgums tiek formulēts tā, ka EBS RTS būtu jā, jāizstrādā tā, lai pārliecinātos, ka maksājumu un konta informācijas sniedz, pakalpojumu sniedzēji var arī visos laikos izmantot tā saukto tiešo pieeju caur bankas klientu interfeisu. Uh, Eh, abi, šīs, abi šie pakalpojumu sniedzējumi var paļauties uz identifikācijas procedūrām, ko veids ASPSP, respektīvi banka, un banka savukārt pild savus saistības saskaņā ar 76. pānta, 4. apakšpunktu, 67. pānta, 3. apakšpunktu PSD2 attiecībā uz nediskrimināciju informācijas apmaiņas jomā. Uh, Atcaucoties uz pirmo no šiem diviem ierosinājumiem, mums ir jāatgādina sev pašiem par to precīzo formulējumu, kas parādās EBS mandātā saskaņā 98. punktu, 1. punkta D apakšpunktu. Un EBA, protams, no tā nevar novērsties saskaņā ar šo mandātu. EBA ir jānosaka prasības par kopēju un drošu atklātu sta komunikācijas standartu, lai identificētu, autentificētu un paziņotu un sniegtu informāciju kā arī, lai veiktu drošības pasākumu īstenošanu. Mandāts līdz ar to šķiet neatbalsta to, ko jūs vēlaties redzēt šeit RTS ietvērtu. Ne PSD2, ne arī mandāts paredz to, kāda veida piekļuvi ir jānodrošina, vai, vai, vai tam ir jābūt tam, ko jūs saucat par tiešu pieeju. 32. apsvērumā tiek runāts par to, kā bankas piedāvā piekļuvi te, trešās pušu uh, maksātājiem, kā notiek eh, šī piekļuve, un to starp ir minēts arī šī tiešās piekļuves jautājums. Turklāt ne apsvērumos, ne pantos netiek definēts, kas ir tieši pieeja. Tāpat arī uh, netiek pateikts, kas ir screen scraping, vai tas ir kāds variants eh, atsevišķa uh, nianse šāda veida pasākumam. Uh, RTS e projekts, ko mēs ierosinam, līdz ar to nerunā par to, kāds par šo tiešās vai netiešās piekļuvas koncepciju arī direktīvā tas nav teikts. Tā vietā 19. pantā tiek teikts, ka konta apkalpošanas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā maksājumiem, eh, maksātājiem eh, kontus, uh, viņiem ir jāpiedāvā vismaz viens komunikācijas intervents. Šajā interfēs šajā pantā netiek teikts, vai šī tre, trešo pušu piekļuve notiek ar to pašu interfēsu kā klienti. Uh, interfeisu, jeb tam jābūt kādam īpašam interfeisam, respektīvi specifiski izstrādātam interfeisam, lai trešās puses, trešās puses varētu piekļūt kontam un konta informācijai. RTS tāpat arī nekas nav teikts par to, un PSD2 arī tajā nekas par to nav teikts. Mums interesētu, kāds ir parlamenta deputātu viedoklis par šo jautājumu. Kas attiec uz otro ierosinājumu, respektīvi, ka RTS būtu jānosaka, ka PSP un ASP var paļauties uz autentifikācijas procedūru, ko veids banka, jeb ASPSP, RTS e šajā gadījumā ar nodomu neiekļauj šādu nosacījumu, tāpēc, ka tas iekļauts jau PSD2 97. panta 5. apakšpunktā. Būtu neatbilstīgi, ja tehniskajos standartos šāda veida noteikumi, kas jau piedāvāti um, citā tiesība aktā, tiek atkārtot. Un šie, taču šīs dienas jau ir spēkā. Trešā lieta. Tā saistīta ar izņēmumiem uh, ko EBA vajadz izstrādēt attiecībā uz SCA, respektīvi tos gadījumus, kad maksājuma pakalpojumu sniedzējiem nav nepieciešams pie, piemērot šo spēcīgo klientu autentifikācijas metodi tika paustas bažas, ka šis RTS esot nekonsekvents eh, ar atbilstīgi pirmā līmeņa tekstam, jo šie izņēmumi tagad ir daudz šaurāk definēti un neļa, nepieļauj to, kas vēstulēk sauc par uz risku pamatotu analīzi. Mēs uzmanīgi izpētīsim šo jautājumu, bet pamazām pagaidām vēl nesaprotam pamatojumu tā visa fonā. Tas tāpēc, ka 97 panta pirmajā apakšpunktā piedāvātais mandāts paredz, ka dalībvalstīm ir jāpārliecinās, ka maksājuma pakalpojums sniedzējs piemēro spēcīgu klientu identifikāciju tajos gadījumos, kad maksātājs pārs piekļūst maksājumu kontam tiešsaistē, uzsāk elektronisku maksājumu transakciju vai veids e, darbību caur attālinātu kanālu, kas var būt saistīts ar maksājumu riska, krā, maksājumu krāpšanas risku. Nu, tā tad īsumā šāda veida izņēmumi nedrīkst iet e, tik tālu, lai uh, riska analīzes rezultātā šos uh, rastos um, problēmas ar to piemērošanu. Ierosinātie RTS netiek iekļaut atsauc uz risku bāzētu analīzi, respektīvi šāda pieeja netiek arī aizliegta. Gluži otrādi mēs maksājam pakalpojumu provideriem um, ierosinām ieviest šāda veida analīzi kā papildus mēru, lai samazinātu krāpšanu. Tātad mēs uzskatām to par tādu papildinošu elementu, kas neaizstās SCA no, noslēgumā. Kā jau teicu, šobrīd mēs pārskatām visus konsultāciju dokumentā iekļautos komentārus un esam gatavi, protams, apsvērt, padziļināti apsvērt arī visa veida bažas, kas jums sak, parādītos. Mēs esam pārliecināti un arī komisijā un ECB mēs meklējam šobrīd risinājumus un domāju, ka mums izdosies nonākt pie atbilstīga kompromisa starp šiem dažādajiem PSD divi mērķiem. Mēs grasījāmies jau janvārī šo savu jandā, mandātu noslēgt, bet nu šķiet, ka nāksies tomēr šī mandāta izpildes termiņu pārlikt uz janvāri, jo es domāju, ka mums nevajadzētu apdraudēt mērķu sasniegšanu darbu sasteidzot. 18, 2018. gadā šai direktīvai jāstājas spēkā. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Pieram Petī no ECB. Lielas paldies, eh, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribētu eh, atzinīgi vērtēt šo iespēju, kas mums ir sniegta, prezentēt Eiropas parlamentam mūsu viedokli. Es gribētu savā ievadrunā pievērsties diviem jautājumiem kas, manuprāt, ir būtiski. Eiropas parlamenta uh, sarunvedēju komandas vēstulē. Pirmajā lieta ir tiešā pieeja, otra - transakcija riska analīze. Tātad par tiešo pieeju. Lielākais jauninājums PSD2 ir uh, paredzēt tiesības um, bankām tieši piekļūt uh, uh, maksājumu kontiem un iniciēt maksājumus šo uh, kontu vārdā. Mēs ļoti atbalstām Eiropas komisijas iniciatīvu uh, izveidot šīs tiesības uh, Eiropas Savienības likumdošanā. Bankas ir bijušas pret to, bet bankas uh, maina savu viedokli un šobrīd daudzas jau neredz nekādu iemeslu uh, Uh, lai tās pašas nevarētu iesaistīties šajā jaunajā aktivitātē, proti piekļūt savu klientu kontiem un viņu vārdā veikt maksājums tiešsaistē. Es to saku, jo mēs uzskatām, ka šī te pretstatīšana starp bankām un citām finanšu iestādēm uh, kļūst tāda novecojusi. Tagad par juridisko ietvaru. Tur būs standarti uh, noteikti, un mēs eh, cieši sadarbojamies ar EBA uh, eh, šajā jautājumā. Nākamais punkts. Ir konsens tirgu, mūsuprāt, ka ir jāizstrādā standartizēts interfejs starp bankām un TPP. Un šis konsens arī no banku puses, ja nemaldos, ir tāds, ka standartizētais interfejs būtu jāveido tā, lai tas uh, pienācīgi darbotos ar augstu pieejamību un ka būtu jābūt ierobežojumiem gadījumā, ja uh, tas nedarbojas. Un regulātora uzdevums ir identificēt uh, prasības, kādas uh, būtu jāievēro standartizētiem interfejsam, lai nodrošinātu, ka tas pienācīgi darbojas. Tas uh, kliedēs tās bāžas, ko ir pauduši daži mūsu partneri un ko arī jūs paudāt savā vēstulē, ka tiešā pieeja kas eh, šodien pastāv, būtu jāsaglabā gadījumā, ja standartizētais interfejs pienācīgi nedarbotos. Uh, Mums ir jākliedē šīs bažas, tās jāuztver nopietni, un labākais veids, kā to darīt, ir, kā jau es teicu, censties uh, identificēt uh, tās prasības, kāds būtu jāuzstāda interfeisam, lai nodrošinātu, ka tas pienācīgi darbojas. Un es domāju, ka kopā ar EBA, EBA mēs uh, varēsim sasniegt šo uh, mērķi, un šobrīd nekādas iespējas neizslēdzam. Ļaujiet ja piebilst vēl vienu aspektu šajā kontekstā. Dažiem ir bāžas ne tikai par to, ka uh, šis kopējais interfejs varētu nedarboties, ir arī bailes, ka TPP vairs nevarēs saņemt pieeju visai informācijai, ko viņi var saņemt tajā veidā, kā viņi strādā tagad proti to pašu informāciju kā pats maksātājs, ko viņš saņem savā internetbankas vidē. Tātad izaicinājums ir e, ne tikai radīt tādu interfeisu, kas darbojas, bet arī vienoties par to, kāda veida informāciju varēs nodot ar šo e, interfeisu starpniecību. Un e, tātad regulātoram būs arī jādefinē informācijas apmaiņas prasības. Es teicu, kas ir jādara regulātoriem, bet uh, mēs uzskatām, ka arī tirgum uh, tas ir jādara. Mēs uzskatām, ka pēc PSD2 un uh, RTS, uh, RTS uh, projekta ir vajadzīga zinām tirgus standartizācija, lai atbalstītu konkurēt spējīga visa Eiropas uh, tirgus izveidi uh, maksājumu iniciācijas pakalpojumiem. Uh, Mēs necen organizējām uh, sanāksmu ar visām iesaistītajām pusēm, uh, tā skaitā tām, kuras ir pauduši savus bāžas. Un uh, šeit parādījās konsens, ka ir tiešām uh, vienas, tātad dažādas tehniskas, uh, tehniski aspekti un uh, uzņēmējdarbības aspekti, kur arī tirgumi ir jārod kopējs risinājums, ja vēlamies sasniegt mērķi. eiro uh, mazumtirdzniecības maksājumu kolēģiju, kuru vada uh, ECB, kur ir pārstāvēti gan piedāvājumu, gan pieprasījumu puses pārstāvi maksājumu nozarē. Viņi ir sākuši strādāt uh, pie šo kopējamo risinājumu izstrādes. Tas iekļauj visas uh, iesaistītās puses, arī taiskaitā tās, kuras ir paudušas savas bažas. Par otro jautājumu uh, Uh, Transakcija riska analīze. Mēs piedāvājam sēkojošu vadošo principu. Pirmkārt, uh, tātad tur būs trīs elementi. Pirmkārt, PSD2 pārstāv uh, būtisku lēcienu drošības prasībās, runājot par elektroniskajiem maksājumiem. Uh, Jaunais noteikums ir spēcīga klientu identifikācija, autentifikācija un tā, mūsuprāt, likumdevējs ir pateicis, ka šo transakciju drošība uh, var nodrošināt vislabāk. Otrais elements ir tas, ka tas nenozīmē, ka nav iespējami nekādi izņēmumi. Piemēram, uh, uz transakciju risku analīzi balstīti izņēmumu. Un trešais elements ir tāds, ka mēs nopietni uztveram tirgus vajadzības, tās ņemam vērā un meklējam labākos veidus, kā salāgot šīs vajadzības ar eh, PSD divi prasībām. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Liels paldies! Tagad uh, no komisijas Olivie Sales lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, labrīt! Uh, Daudz, kas jau ir pateikts, eh, Andrejā kungs eh, un Petī kungs izteicās, un tāpēc es varbūt eh, saīsināšu savu izteikšanos, uzstēšu, uzstāšanos. Tātad ir ļoti labi, ka mums ir visiem kopīgi iespēja apspriest šos standartus un RTS Bet es gribēju izmantot šo iespēju, lai atgādinātu, kāpēc mēs par šiem lietām šodien runājam, un atgādināt dažus PSD2 pamatprincipus. Daudz no mums zina, ka tirgus spēlētāji un citas valstis un regulātori uh, uzskata šo direktīvu par ļoti labu direktīvu, jo tā veicina inovācijas un konkurenci. Uh, un tā arī veicinās maksājumu drošību, un tas nāks par labu patērētājiem, un tāpēc, ka tā eh, nodrošinās juridisko noteiktību um, līdz šim vāji regulētā tirgu. Neaizmirsīsim, ka sākotnējie mērķi bija ļoti būtiski, tos tiešām ir nepieciešams sasniegt, un es arī gribētu um, pateikties uh, šobrīd par šo um, dokumentu. Uh, Par otrā līmeņa pasākumiem - drošība, spēcīga klienta autentifikācija, jā, tiešām, bet šeit, manuprāt, arī ir um, svarīgi atgādināt, kāpēc tas šeit ir likumdošanā. Pieaugušā maksājuma drošība toreiz bija uh, prasība uh, provideriem, bet arī bankām, lai uh, varētu iekļaut savā maksājuma ķēdē jaunus spēlētājus. Un tas bija arī veids, kā uh, cilvēkiem nākt pretī, tad, kad viņi maksā tiešsaistē. Un kāpēc šis uh, lēmums tika pieņēmts? Tieši tāpēc, ka ir bijuši krāpniecības gadījumi. Un es gribētu uzsvērt, ka uh, kontu krāpniecība joprojām ir aktuāls jautājums. Nebombardēšos ar statistiku, bet. Uh, um, interneta karšu maksājumu jomā krāpniecība joprojām ir ļoti augsta. Uh, apmēram 70% karšu maksājumu krāpniecības tieši notiek tiešsaistē Eiropas līmenī. Mums nevajadzētu aizmirst, ka krāpniecība rada izmaksas. Ja kāda transakcija neizdodas, tad kādam gal galā ir jāmaksā, un mums kā regulātoriem nevajadzētu pilnībā to ignorēt. Tā var būt, ka uh, Uh, krāpniecības izmaksas tiek ieslēptas uh, pakalpojumu cenās, bet uh, ļoti bieži tieši patērētājiem ir par to jāmaksā, jo cenas pieaug. Un tāpēc es uzskatu, ka spēcīga klientu autentifikācija ir atslēgas elements, kā cīnīties pret krāpniecību, un tāpēc arī ambīciju līmenis uh, drošības jomā PSD2 arī tiek attiecīgi pieņemts likumdevēja starpā. Un tomēr vēl ir. Uh, Um, um, vieta izņēmumiem un um, elastībai pirmā līmeņa tekstā mēs neiebilstam pret to, ka tiek izskatīta iespēja uh, rast uh, elastības. Mēs um, neesam īstenībā pret, pret uh, transakciju riska analīzi, bet mēs to skatām drīzāk kā papildinājumu uh, SCA un tās nebūs uh, kaut kas, kas aizstās šo spēcīgo klientu autentifikāciju. Mēs gribētu meklēt uh, iespējas, uh, kā šeit panākt uh, vienošanos. Un otrā daļa, ko jau plaši komentēja par šo interfeisu, šeit atkal um, pirmā līmeņa teksta panti lielā mērā ir diezgan skaidri. Uh, iespēja 67. pāntā. Mēs saprotam, ka šobrīd eh, interfejs starp eh, bankām un eh, ISP ir pietiekams. Un kas attiecas uz PISP, 68. pāns ir arī diezgan skaidrs tādā ziņā, ka tur tiek prasīts bankām uh, sniegt vai padarīt pieejamu visu informāciju, kas ir saistīta ar maksājumu iniciāciju kā arī atbilstošo um, informāciju par maksājumu veikšanu. Šeit pavisam īsi izskaidrošu. PSD maina situāciju. Pirms PSD uh, bija vīde drīzāk, kurā PSP um, ņēma informāciju no klientu kontiem banku interfeisā, un tagad mēs pārējām drīzāk uz tādu um, situāciju, kad tiek uh, sniegta šī informācija. Uh, Un um, PSD2 mainīs situāciju. Situācija vairs uh, nebūs tāda kā šobrīd. Tas nozīmē, ka gan bankām, gan jaunpienācējiem būs uh, jāintegrē šīs izmaiņas, jāpielāgojas, varbūt jāinvestē, uh, in, iet, iekļauties šajā jaunajā vidē. Un mēs saprotam, uh, ka uh, šie partneri ir gatavi to darīt. Līdzīgi kā Patīkungs jau uh, paskaidroja, viena no lielajām bažām ir eh, šī jaunā interfeisa stabilitāte un funkcionēšana. Un ir eh, bailes, ka šis eh, interfejs būs jāpadara pieejams visu laiku un ka tam būs efektīvi jādarbojas ir tādas bažas par to. Ir bijuši piemēri, ka dažādās valstīs līdzīgas platformas dažkārt uh, um, nedarbojas. Un šajā kontekstā um, tiks veikts papildus darbs daļēji ECB un uh, EPB kontekstā, kā jau Petīkungs to minēja, mēs to tiešām atbalstām, ka tas tiks darīts, un mēs uzskatām, ka risinājums lielā mērā ir jārod labi sadarbojoties jaunpienācējiem un jau esošajām struktūrām, lai varētu labi sadarboties, panākot uh, visām pusēm pieņemamu vidi un risinājumu. Un mēs ceram, ka uh, tā tas arī notiks. Tas ir tāds kā tehniskais uh, trešais līmenis, un tas palīdzēs kliedēt dažas bažas. Noslēgumā Ehm, mēs esam gatavi palīdzēt EBA un ECB viņu darbā, rodot zinām elastību, lai dažādu iesaistīto pušu bāžas tiktu ņemtas vērā. Un šis komunikācijas interfejs tur cerams radīsim veidus, kā to veidot eh, neitrālu tehnoloģiski un arī runājot par biznesa modeļiem. Uh, ņemot vērā PSD2 teikto. Un noslēgumā neaizmirsīsim, ka visas šīs drošības prasības uh, ir būtiskas arī ģeobloķēšanas uh, priekšlikumu kontekstā. Un mēs vēlamies um, arī panākt digitālo vienoto tirgu, kas komisijai ir ļoti būtisks jautājums. Paldies, liels paldies, eh, referents Antonio Tajānī lūdzu. Eh, jā, jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vispirms sveikt šeit EBA priekšsēdētāja ECB eh, pārstāvu un Eiropas komisijas pārstāvu. Paldies arī PSD2 sarunvedēju ko, komandai un tās vadītājiem Markusam Feberam. Uh, Ehm, šajā periodā mums bija ļoti laba sadarbība, kas ir ļoti svarīga ehm, uzraudzībai par tās augtiem otrā līmeņa pasākumiem. Pēdējā mēnesī, kā Enriekungs sacīja, mēs nosūtījām vēstuli Eiropas banku iestādes vadītājiem, paužot bažas no sarunvedēju komandas par ehm, projektu standartiem. Šeit bija arī minēts bažas par TTP, TTP um, kontekstā par piekļuvi maksājumu informācijai. Um, tas nozīmē, ka ir jāpie, jābūt uh, piekļuvēji bez uh, konta turētāja uh, piekrišanas konta informācijai. Mēs esam nobažījušies par EBA priekšlikumu uh, radīt eh, atsevišķu interfeisu šai nolūkā. To mēs arī paudām eh, savā vēstulē. Es visu arguments ne, neatkārtošu tagad. Vēlos tikai atgādināt, ka parlamenta politiskais mērķis sarunu procesā saskaņā ar komisijas priekšlikumu bija atvērt maksājumu tirgu jauniem dalībniekiem un inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem. Paldies Enrie kungam par viņa runu. Bija arī labs priekšlikums no komisijas. Esam gatavi meklēt kompromisu risinājumu. Bet mums ir jāstiprina PSD2 stratēģija varam mainīt tīklu, varam sasniegt kompromisu tehniskā līmenī, mēs esam gatavi tālākam sarunām, bet mums ir svarīgi stiprināt stratēģiju un filozofiju, uz kuras balstās PSD2. Ole Ludvigsons. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos sacīt, ka atzinīgi vērtēju EBA darbu saistībā ar tehnisko standārtu projektu sagatavošanu. Šeit ir runa arī par eh, spēcīgu klientu autorizāciju, lai pēc PSD2 tiktu nodrošināta atbilstīga komunikācija. Tieks e, veicināta inovācija, arī patērētāji tiesība aizsardzība maksājumu pakalpojumos. Tiek atkal un atkal uzsvērts, ka spēcīga klientu autentifikācija un standarts šajā jomā, tā skaitā par komunikāciju, ir vērsti uz e, galveno mērķi stiprināt e, maksājumu drošību iekšējā tirgu. Tas visiem ļaus nodrošināt Eh, atbilstīgus eh, principus, eh, tā skaitā pakalpojumu sniedzējiem un arī konta turētājiem bez atsevišķa modeļa. Neatkarīgi no tā, vai būs tieša pieeja vai netieša pieeja šo pakalpojumu sniegšanai. Atbalsts tiekšējai piekļuvai ir 32. apsvērumu punktā. Pirmkārt, jau attiecībā uz 19. pāntu vēlos norādīt e, uz problēmām RTS e projektā. Tur ir runa par obligātu atsevišķu interfeisu. 92.2. Tad, nu, tur ir pretrunā jo ir jāizstrādā tā standarti, lai konkurences apstākļos būtu vienlīdzīgas tiesības visiem piegādātājiem. Un ir jānodrošina tehniska neutralitāte visiem modeļiem. Līdz ar to es uzskatu, ka tehniskajos standartos ir jānosaka kā identificēšana. Mm tai vienmēr jābūt ir eh, saistītē ar tiešu piekļuvi, tad, kad ir internetā balstīts uh, interfejs, jeb saskarne. Tā skaitā attiecībā uz maksājumu pakalpojumiem. Kas attiec uz konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem, tie saskaņā ar 66. panta cerato punktu pārskatītajā maksājumu pakalpojumu direktīvā Tad, kad e, identifikācija paredz tiešu piekļuvi, izmantojot e, internetā bāzēto interfeisu, tad pakalpojums sniedzējiem ir jādara pieejamu informāciju par klienta autorizāciju, uz kur var balstīties identificēšanas procesā. Tātad tie pakalpojumiem, ko, pakalpo, ko maksājuma pakalpojumu sniedzējs nodrošina konta turētājiem. Un arī nākotnē pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina, ka ir piekļuve kontu informācijai, lai varētu identificēt maksājumu. Saskaņā ar 69. Eh, apsvērumu punktu un 79.4 punktu direktīvā pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina, ka ir iespējama autentifikācija tiešā vai netiešā piekļuvas veidā. Daudziem deputātiem eh, bažas rada detaļas eh, tehnisko standartu projektā bet jāskatā ir arī izņēmumu gadījumu autentifikācija, tāpat arī šī 10 eiro sliekšņa vērtība, manuprāt, tā ir ļoti zema noteikta. Tā būtu ļoti neliela daļa no transakcijām. Es ceru, ka banku uzraugs ņems vērā šos priekšlikumus, un tas, ko um, mani kolēģi no ekonu komitejas ierosina, tiks ņemts vērā. Un arī sarunvedēji e, komandā par PSD2 mēs esam pārunājuši šos jautājumus. Un e, galu galā e, konkurences neutralitāte ir jānodrošina. Mums ir jāatrod tāds risinājums, kas ļaus rast pieņemumu kompromisu. Paldies! EKR er grupas vārdā Fokskungs. Paldies, priekšsarētāji! Vēlos pateikties arī EBA pārstāvim, komisijas pārstāvim par ierašanos šodien, lai prezentētu šos priekšlikumus. Es vēlētos e, uzdot e, tiešu jautājumu. Kāpēc attiecībā uz šiem RTS standartiem netiek ievērota uz riska balstīta pieeja, eh, lai eh, risinātu krāpniecības jautājumus, kā nosaka pirmā līmeņa teksts. Tens, eh, pānta otrā punktā ir noteikts, ka EBA ir jāizstrādā RTS, lai nodrošinātu pietiekami drošību, pieņemot efektīvu un uz riska balstītu prasību īstenošanu. Un es tad teiktu, ka pieņemt vienkāršu uh, 10 eiro vai 15 eiro maksājumu limitu, tas nav uz risku balstīta e, pieeja. Tā ir vienkārši limita noteikšana. Piemēram, 25% no krāpniecības gadījumiem apvienotā kraustā ir summas zem 10 eiro. Vai ir kāds pamatojums izvēlētajiem skaitļiem, jeb tie vienkārši ir ērti izvēlēti skaitļi? Uh, Jo es ierosinātu labāku veidu cīnīties ar krāpniecību, respektīvi šo pakalpojumu sniedzējiem noteikti mērķi samazināt eh, krāpniecības darījumu skaitu zem kaut kāda skaitļa. Piemēram, 10 tūkstoši vai 3 tūkstoši vai 2 tūkstoši un tā tālāk. Un mēs varam eh, diskutēt par to, kāds krāpniecības līmenis ir pie, pieņemams un kāds ne. Uh, Bet tā vietā, lai izvēlētos uz riska balstītu analīzi, jūs vienkārši esat izvēlējušies eh, jūsuprāt labu skaitli. Es neatzīstu, ka tā būtu uz riska balstīta analīze. Tāpēc vēlētos dzirdēt no jums atbildi. Tālāk praktisks dabas jautājums. Kā kont bezkontakta maksājums var izmantot transporta tīklo bez eh, PIN termināļa? ja klienta autentifikācija būs laika no laika vajadzīga, jo transporta tīklos aizvien biežāk tiek izmantoti e, bezkontaktu maksājumi kā droša alternatīva biļešu sistēmai. Kā jūs e, vēl, e, vēlaties nodrošināt to, ka dažkārt e, lietotājiem prasīs drošu autentifikāciju, bet šī iespēja nav pieejama. Piemēram, jaunieci dod Iepirkties iztērē 149 eiro no savas bezkontaktu kartes, vakarā dodas uz metro un e, tiek noraidīts e, šis maksājums un nav pieejams termināls, kur var pinkodi ievadīt. Kā to var apiet šo situāciju? Vai jūs izslēgsiet transporta sistēmas no šo prasību ievērošanas, jo ja tas netiks darīts, tad būs situācijas, uh, ka cilvēki vēlu vakarā, a, viņiem ir kārte, bet jūs prasat autentifikāciju, riska analīze nav nekāda. Viņi vienkārši būs pārsnieguši kādu no jūsu e, patvaļīgi noteiktajiem e, limitiem, un tad vēl tad dzirdēt no jums risinājumu šāda situācija. Paldies! Sofija Intvelda. Paldies, priekšsarētāji! Klausījos prezentāciju. Un salīdzinot ar bažām, kas tika pausta šīs komitejas vēstulē, tad, nu, jūs man nenomierinājāt. Īpaši vēlos koncentrēties uz interfeisi jautājumu, jo, godīgi sakot, man rodas iespējas, ka EBA strādā pie priekšlikumiem ar eh, tādu entuziasmu, kā Pīters, kuram prasīt sagatavot Ziemassvētku maltīti. Jo, godīgi sakot, man rodas tāda, tāds iespējas, un tas arī pausts vēstulē, ka jūs izmantojat drošības un datu aizsardzības ja, eh, jautājumu, lai ierobežot konkurenci. Un mēs arī redzam, ka tieši tas notiek praksē. Tas ir tas, ko bankas šodien dara. Viņi AISP un PISP eh, izmanto, eh, respektīvi neļauj viņiem ienākt tirgu. Un šādu ļaunprātīgu banku situācijas eh, stāvokļu izmantošanu man šķiet nepieņemama. Un man nepārliecina jūsu atbildes īstenībā, kā gala tehniskajos standartos būs atbilde uz paustajām bažām un ka tas tik tiešām pieļaus konkurenci un inovāciju un netiks izmantot kā instruments, lai ļaunprātīgi bloķētu inovāciju. Man kaitina tas, ka es redzu, ka banka pēd, bankas pēdējos gados izmanto standartus kā aizbildinājumu, lai bloķētu jauniem eh, dalībniekiem piekļūt tirgumu un bloķētu inovācijas. Uh, vienlaicīgi strādājot pie saviem iekšējiem eh, inovatīviem risinājumiem, principā kopējot eh, šo citu dalībnieku, jauno dalībnieku modeļus, izmantojot personu datus no banku kontu turētājiem eh, kā instrumentu. Man tas ir nepieņemami. Uh, Un es uzskatu, ka gala standartiem ir jābūt tādiem, kas pieļauj patiesu konkurenci, īstu inovāciju un nekalpo viena nozara spēlētāja daļai un to interesēm, bet gan atver tirgu. Paldies! Mets kārtīs gulē nav šeit. Svens Gīgolds, es pieņemu pārstāvu zaļos, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Priekšsarētāji, vai jūs redzējāt, uh, ka ir lielāka dalība šajās konsultācijās, uh, kopš mēs noraizdījām prips standartus? Un mēs redzam, ka šeit ir daudz iestāžu pārstāvi. Daži no viņiem regulāri šeit ierodas, kā Eba, kur Andrejā vienmēr šeit ir, bet izskatās, ka e, šeit e, apmeklētība ir mainījusies. Tas, manuprāt, tāda pozitīva tendence. Lielākā daļa argumentu jau ir pateikta, es tos neatkārtošu, vēlos tikai sacīt, ka pirms e, šis viedokļa apmaiņas ir interesanti redzēt, cik liels lobēšanas darbs tika darīts bankas ir nobežījušās par datu aizsardzību. Kad man jā, šāds jautājums uzdod, man rodas liels aizdoms. Bet es redzu arī konkurences iestādes, kas tiešām ir eh, nobažījušās eh, par, par RTS priešlikumu. Ja Bundeskartelamt iestāde man saka, ka redz draudus konkurences mazināšanai, un tas var nodarīt kaitējumu fintech nozarei, tad, protams, viena no iespējām ir mazināt, eh, pazemināt eh, nepamatot noteiktos limits. Interesanti, ko eh, DigiComp ģenerāla direktorāts par to domā. Varbūt mēs varētu no viņiem arī dzirdēt atbildi, bet man radies iespējas, ka teksts, kāds tas šobrīd ir, uh, kur pamatā eh, netiek runāts vispār par netiešu pieeju. Eh, vai tas vispār atbilst pirmā līmeņa tekstam? Un tā kā ir bažas par drošību, protams, varētu būt arī pienākums vai obligāta prasība, kas tiek noteikti bankām un iespējams arī trešām pusēm, eh, slēgt piekļuvi, kas ir konstatēta tehniski, tas ir iespējams. Tātad nevis atslēgt netiešo piekļuvi vai ļaut bankām likt šķēršļus trešām pusēm, bet gan prasīt abām pusēm, gan bankām, gan trešajām pusēm vai to pārstāvjiem un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, sniedzējiem slēgt vai fiksēt šos uh, izmēģinājumus. Tādā veidā netiktu ierobežota konkurence un nodrošināt lielāka dalībnieku piekļuve. Bet īpaši man interesē jūsu atbilde, uh, respektīvi no konkurences iestāžu puses un ko DigiComp domā par to. Paldies, Marko Valī nav klāt. Barbara Kapela, arī nē. Brīvais mikrofons, Burkhards Balts, divas minūtes nevairāk. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka EBAI un komisijai šodien tas nebūtu, pār, nebūs pārsteigums, ka mūsu nolūks no ekonu puses ir uh, atgādināt, par ko lēma likumdevēji. Principā šeit nav runa tikai par tehnisko izstrādi, runāt par autentifikāciju, bet arī par principiāliem tirgus pieejas un konkurences tiesību jautājumiem. PSD2 direktīva nosaka nediskrimināciju un brīvu konkurenci. To komisija zina, to zina EBA un to zina arī Eiropas centrālā banka. Un, manuprāt, uh, Mums nevajadzētu šeit strīdēties par to, vai šie principi būtu jāiekļauj uh, pantos vai apsvērumos. Tā ir daļa no direktīvas, un tā tas vienmēr ir uh, bijis politiskās vienošanās uh, rezultātā. Un mēs kā parlaments vienmēr raudzīsimies, lai tiktu rasts uh, tehnisks risinājums un lai ievērotu nediskriminācijas un konkurences neutralitātes mērķus. Tas mums ir svarīgi, jo īpaši raugoties uz patērētājiem, kuriem ir jāpiedāvā eh, taisnīga, godīga izvēle ar eh, godīgām izmaksām. Un tāpēc mans jautājums EBA un ECB, kā eh, jūs ņemat vērā to, ka jau ir dalībvalstīs konkurences izmeklēšanas, kas uh, norādīja uz to, ka ir pārkāpumi nediskriminācijas principā. Vai jums nav bažas par to, ka jūsu darbs pie API atkal uh, tiks uh, veidots tā, ka nebūs nodrošināta uh, godīga konkurence un kā jūs, uh, kā komisija, uh, atkāpsieties no uh, šiem uh, noteikumiem, ja jūs redzēsiet, ka nav pietiekami ņemts vērā nediskriminācijas princips. Paldies! Thank you, uh, pervan... Paldies, Pervanš Beres! Merci! Paldies! Nu, tas man viss atgādina diskusijas, par ko, m, mm, kas notika pirms ļoti ilga laika. Toreiz tas bija SEPA pirmais dokuments Un eh, lobby, jāsaka, šajā gadījumā ir tieši tie pati visi šie lielie izprovideri, bankas un tā tālāk. Mani interesē Lukas. Patērētāja aizsardzība, pavisam reālā šī vārda izpausmē. Un gribu arī, lai bankas dara savu darbu. Es neesmu banku lobbyis. Bet es domāju, ka mēs skatāmies, kāds sloks ir uzlikt šobrīd uz banku, pleciem viņiem ir uzraudzība un tā tālāk. Nu, tad, nu, nu pat jāsaka, viņu pamat uzdevums tiek aizmirsts. Viņu uzdevums ir aizdot līdzi naudu. Un tagad visas šīs jaunās tehnoloģijas, nu, palīdz viņam citādi iesaistīties šajā biznesā. Bet nedrīkstam mainīt šo pamatmērķi aizstāvēt visus citus iespējamos aktierus. Nu jā, ir visi šie izplatītāji un tā tālāk, un tad, eh, nu, šie jaunie pakalpojums sniedzējiem tā tālāk. Tā nevaram, tā nedrīkstam darīt par drošību runājot un transakcijām. Un patērētāju pakalpojumiem. Mums kā likumdevējiem jāizturas konsekventi Te pieminēšu vienu lietu, kas šodien netika pieminēta. Kad redzu, cik lielos apmēros norisinās krāpšana, tā kā to identificēja komisija, nu tad man jāsaka rodas bažas. Un arī sociālistu grupā mums te nesen eh, mūsu biedrs Lopes Agilārs teica, ka lūk, viņa bijušais kolēģis Borels esot kļūst par upuru tieši šāda veida krāpšanai. Viņa, ban viņa banka, bankas kontā, nu pilnīgi neiedomājami. Par to mums jāatceras. Un nu, tieši šādā domā mēs strādājam pie pirmā līmeņa dokumentu kā likumdevēja. Un tur iestrādājam šos drošības elementus, kas ir ļoti svarīgi, un tāpēc šis jautājums par šo īpašo interfeisu, nu tas jau nebija izstrādāts tāpēc, lai tagad kavētu jaunos mm, izgudrojumus vai tirgi, tirgus ienācēs un tā tālāk, bet lai aizsargātu patērētāju. Es domāju, ka šis dubult klikšķītis un verifikācijas procesi notiek kaut kāda iepirkšana, no kāds pirkums internetā, no, nu, vai, vai tas ir uh, pārāk daudz, nu, vai, piemēram, ka jums ir par SMS nosūtīts kos un jums tas jāieved. Nu, tas taču nav pārāk daudz prasīts, ja vēlamies izvērties no krāpšanas. Un vēl viena lieta. Uh, Zinu, ka mēs par to runājam jau otrā tekstā, bet kas tad ar šeit ar terorismu tādā gadījumā par to arī nedrīkst aizmirst? Es negribu, ka mēs tagad visus šos intervējus tik vienkāršus padaram, ka vairs nekāda kontrola nenotiek. Es ļoti labi saprotu arī tās eh, problēmas, kas te tiek minētas un tā tālāk. Vienkārši gribētu, lai mm, EBA un Centrālā banka atbild par to, kā tad īstenot šo risku, kas saistīts ar pāraudzības trūkumu šādos gadījumos. Thank you, Markus. Paldies, Markus Ferbers. Jā, Jā, paldies. Man bija tas gods uh, vadīt trialogu un arī uh, parakstīju, kā līdzparakstītājs uh, šo vēstuli. Uh, Toreiz gribēju tikai atgādināt, ka PSD2 mēs negribējām uh, nu, paturēt uh, ārpus tirgus jaunus uh, piedāvātājus. Nē, mēs gribējām saprātīgi atvērt tirgu, un, protams, tas viss patērētāji interesēs, un ņemot vērā arī patērētāju aizsardzību un datu aizsardzību. Un tāpēc uh, šis 98. Uh, pāns, otrais punkts jau tika citēts, tur bija runa par uh, Uh, efektīvām un uz risku balstītām prasībām. Un uz risku balstītu to es tur neatradu, un tas ir galvenais kritikas punkts. Es domāju, ka ir jāatrod godīgs kompromiss starp uh, tām interesēm, kas ir banku pusē, un tām, kas ir jauno pakalpojumu sniedzēju pusē. Un nevienam nebūs uh, pilnīga taisnība, vismaz esmu pārliecināts par to. Un politikai ir jārod līdzsvarots uh, līdzsvarot pieeju starp šīm pusēm. Un tā kritika, ko gribējām paust vēstulē, konsultējoties ar sarunu komandu, bija tā, ka mūsuprāt nav vajadzīgais līdzsvars atrasts, un tas ir jārod. Tātad jūs pērkat biļeti. Uh, Uh, kino vai transportā, vai tas viss nebūtu iespējams uh, arī ar uh, pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā šajā jomā, ja jau es esmu reģistrēts un esmu sniedzis maksāšanas informāciju, tad man ir cits risks nekā tad, ja kaut kādā platformā esmu jauns klients. Tātad šis risks arī ir atšķirīgi jānovērtē, jo uh, Eh, zināmi dati jau ir eh, jau pieejami, jau zināmi un ir atpazīstams transakcijas eh, piemērs, bet dažkārt es saņēmu ēpastus e par to, ka kāds ir centies jūsu um, kontā uh, reģistrēties, uh, lūdzu apstipriniet, ka tas esat jūs. Tātad dažādas vietas veidi jau ir, kā to darīt, un uh, uz risku balstītā pieejā, tas viss ir jāizvērtē. Un tāpēc bija mans jautājums, kā jūs šo 98. pāntu otro punktu vēlties iedzīvinēt, lai būtu uz risku balstīta pieeja, jo vienkārši šāds robežvērtības noteikti, manuprāt, nav pietiekami. Paldies! Thank you very much. Paldies! Es piekrītu izteiktajiem eh, komentāriem par eh, šo slieksni. Should, uh, take... Katrā ziņā ir nepieciešams ņemt vērā visas komponentes likumdošana, tā skaitā 66. panta 3D apakšpunktu, kur maksājumu uzsākšanai pakalpojumu sniedzējiem katru reizi ir jāidentificējas drošā veidā tieši tādēļ es personīgi e, neuzskatu šo pretrunu par būtisku e, attiecībā uz EBA standartiem. Nu, daudz jautājumu jums, kurš vēlas sākt? Yes, thank you, Mr. Chairman. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām daudz jautājumu uzdot. Es centīšos atlasīt dažus un atstāt eba ziņā papildināšanas iespējas atbildēji. Vispirms par analīzi, kas balstīta uz risku un tērā, kurus pieminēja divi vai pat trīs deputāti. Es nevēlētos uzsākt e, garas tehniskas un juridiskas debats, bet, manuprāt, tas ir mans pienākums atgādināt 98. pānta pareizo tekstu, nosakot, ka var būt atkāpes balstoties uz uh, kritērijiem. Pirmkārt jau riska līmenis, kas saistīts ar uh, sniegto pakalpojumu, bet arī to, kāda ir maksājuma summa, cik bieži tie tiek veikti uh, attiecībā uz šīm transakcijām. Mēs neuzskatām, ka šeit ir pilnīgi atvērtas durvis šeit eh, likumdošanā, bet mēs, protams, neizslēdzam iespēju, ka to var risināt savādāk. Pirmkārt, jau EBA eh, e drošības vadlīnijās jau ir minēts, ka ir tādas iespējas. Un mēs varētu apsvērt, ka uh, tas var būt papildinājums spēcīgai patērētāja autorizācijai, bet ne kā tās aizstājais. Mēs esam gatavi kopā ar EBA vēlreiz paskatīties uz šīm normām un kopā ar ECB. Varbūt šur tur ir kādas uh, e, elastīgas uh, pieejas, iespējas. Atcerēsimies, ka EBA augustā bija projekts dokumentam tikai konsultāciju nolūkā prezentēts, un lai tieši uzklausītu iesaistīto pušu konsultācijas un, un, un padomus. Uh, Un tā kā gala versija, protams, būs attīstījusies tālāk. Kas attiecas uz Intvelds kundzes un citu komentāriem, es jau sacīju sākotnējā uzrunā, ka konkurence, protams, ir viens no galvenajiem mērķiem PSD2. Un mēs lielā mērā joprojām to vēlamies arī ievērot, bet, kā jūs zinat, ir atšķirīgi mērķi vienā tiesība aktā, tā skaitā drošība, patērētāja tiesība aizsardzības un Pervanša Bereskundze ļoti pareizi atgādināja tieši patērētāju tiesību aizsardzības dimensiju. Paldies par to! Un savā ziņā mums ir jāatrod risinājums e, visiem trim mēķiem detalizēt noteikumu izskatā. Jāizdara, izdarot salīdzinājumu pirms dažiem gadiem, kad mēs e, ieviesām dubulto čipu, mikroshēmas un pinkoda kombināciju. Tas bija, tā bija liela attīstība un bija nepieciešams zināms laiks, lai uzņēmumi, lietotāji, patērētāji pielāgotos. Noslēgumā vēlos atgādināt, ka mēs ļoti labi apzināmies bažas, kas ir tikušas paustas Mēs ļoti cieši sadarbojamies gan ar EBA, gan ar ECB, lai nonāktu pie kādas, eh, pie kāda kopsaucēja. Un eh, visdrīzāk gala versija būs eh, tālāk attīstīta nekā projekts, bet mēs nevaram ignorēt PSD2 burtu un garu, jo pie tā mums ir jāpieturās. Paldies! Kas atbildēs nākamais? Eba, Andrēja, lūdzu. Jā, paldies, priekšsarētāji. Paldies arī visiem, kuri izteicās. Es varbūt atgādināšu eh, kaut ko no tā, ko jau sacīju un atkārtošu, bet eh, vēlos ļoti stingri paust to, ka mēs darām visu, kas iespējams lai tik tiešām atrastu pareizo līdzsvaru starp visiem mērķiem, kas ir minēti pirmā līmeņa tekstā. Un mums ir absolūti skaidrs, ka PSD2 mērķis ir nodrošināt eh, lēcienu uz priekšu tirgus atvēršanai jauniem dalībniekiem un arī ievērojumu attīstību saistībā ar drošību gan tirgus atvēršana, gan drošība. Gal galā tam jānāk visam par labu patērētājiem. Uh, Un es vēlos noraidīt to, kas izskanēja, ka mēs esam šeit, lai aizsargātu uh, līdzinējo spēlētāju intereses. Varbūt uh, mūsu iestādē ir banku uh, kā vārds nosaukumā, bet mēs nepārstāvam bankas, mēs esam Eiropas banku iestāde un neplānojam aizsargāt kādas puses intereses. Uh, Tāpēc arī savā uh, uzrunā es liku tik lielu uzsvaru uz procesu, kuru mēs uh, ievērojam, ka mēs cenšamies saņemt uh, informāciju no visām pusēm un atrast pareizo līdzsvaru. Vai tas mums ir izdevies? Nu, šis ir konsultāciju dokuments, mēs esam gatavi ņemt vērā izteiktos komentārus un ņemot vērā arī sarunvedēju komandas izteiktos bažas. Uh, Mēs par to noteikti pārdomāsim un eh, atzinīgi vērtējam šo iespēju uzsākt dialogu par šo jautājumu. Tālāk jau detalizēti par eh, jautājumu, jautājumiem, kas tiek uzdots par slieksni vērtību, kas ir noteikta. Kāpēc mums nav eh, izņēmumu, kas balstītos uz risku? izvērtēšanu. Vēlreiz paskatieties uz attiecīgo pāntu, kur ir uzskaitīti izņēmumi klientu autentifikācijai. Daudz no tiem ir uz, balstās uz riska izvērtēšanu. Pirmkārt, ir iespējams paļauties uz balto sarakstu, piemēram, klients veica regulārs darījums ar konkrētu partneri. Līdz ar to ir elementi, kas balstās uz riska izvērtēšanu, bet, kā tika minēts, uh, slieksnis ir mandātā skaidri atrunāts, e, kā vēl viena lieta, kas jāņem vērā, un mēs paļaujamies uz statistiku, ko nodrošina ECB, lai identificētu, kāds slieksnis e, atspoguļos risku. Protams, kā e, ņemam vērā arī krāpniecības apjoms. Vai slieksnis ir pareizi noteikts vai nē? Nu, tas ir jautājums, kuru mēs uzdevām arī konsultāciju procesā. Vairāki respondenti Ehm, minēja līdzīgs arguments, kā sarunvedēja komanda savā vēstulē, ka 10 eiro ehm, ir pārāk zema vērtība, un mēs to izskatām, ehm, attālinātajiem maksājumiem to mēs izskatām šobrīd. Kopumā es teiktu, ka mēs tiešām cenšamies iedziļināties detaļās, rēģēt uz mm, parlamentu paustajām bažām, bet mēs ļoti labi saprotam, eh, kāda ir galvenie mērķi eh, - tirgus atvēršana un konkurences nodrošināšana eh, PSD2, kas ir iekļauta. Tāpat laikā mm, mums ir deleģēts pienākums sagatavot tehniskos standarts, un mēs varam darīt tikai to, ko atļauj pirmā līmeņa teksts. Un paldies komisijai par palīdzību, kas tiek sniegta, lai nodrošinātu, ka mūsu standarts labi atbilst pirmā līmeņa teksta prasībām. Paldies! Paldies, ECB lūdzu! Paldies, divas lietas. Es pilnībā piekrītu Andrējas sacītajam kad viņš minēja, ka mēs neesam šeit, lai aizsargātu banku intereses. ECB nekad nav bijusi interesēta aizstāvēt banku intereses. Um, drīzāk eh, jārunā par nebanku interesu aizstāvēšanu. Un eh, mums ir drīzāk jārunā par konkurenci, patiesu konkurenci ar abām pusēm. Jo gal galā tas, ko mēs vēlamies sasniegt, manuprāt, ir eh, noteikti eh, nosacījumus konkurētspējīgas, konkurētspējīga un eh, Eiropas tieši mēroga tirgus attīstības maksājuma uzsākšanas tirgus attīstībai. Tātad, kur TTP varētu konkurēt viens ar otru, vienlīdzīgi, kur būtu piekļuvi maksājumu kontiem Eiropas eh, Savienībā vienalga kurā dalību valstī. Līdz ar to mēs uzskatām, ka kopīgais interfejs ir solis uz šo mērķu sasniegšanu, jo tādējādi eh, tiks eh, ietaupīts pienākums attīstīt 5000 dažādu interfeisu, lai piekļūtu 5000 dažādām bankām Eiropas Savienībā. Uh, Tādēļ ir nepieciešama vienots interfejs, un nu, tas nodrošinās eh, konkurences eh, apstākļus godīgus. Un es šeit neredzu pretrunas. Otra lieta par transakciju risku un uh, analīzi, kas balstās uz izņēmumiem, kas noteikti pēc riska izvērtēšanas. Manuprāt, bažas, kas ar to saistīts, ir ļoti nopietnas, un tas būtu, tās būtu jāņem vērā. Bet tāpat laikā mums izņēmumi būtu jāsagatavo eh, tā, lai netiktu apiet prasība eh, nodrošināt spēcīgu klienta autorizāciju. Piemēram, ideja par to, ka ir jāatrod risinājums, kas eh, sastāvētu no tā, ka izņēmums pēc riska analīzes izvērtējuma balstītos uz pienākumu radīt izvērtēšanas rezultātu tikpat spēcīgu kā spēcīga klienta autorizēšana, nu, to nevar izslēgt. Šeit ir jābūt iespējai eh, padziļināti pētīt šīs abas opcijas. Paldies! Referents, lūdzu! Paldies priekšsarētāji! Noslēgumā vēlos ierosināt tehnisku sanāksmi organizēt, lai atrastu labu risinājumu. Ja mēs vēlamies vienoties, mums ir nepieciešama tehniska līmeņa sanāksme. Mēs esam gatavi kompromisam, bet mums ir svarīgi uh, uzsvērt to, ka PSD2 uh, vēlme bija atvērt maksājumu tirgu jauniem dalībniekiem un inovatīviem tehniskiem risinājumiem. Mēs neesam pret bankām, protams, ka nē. Ne Bet, ja mēs vēlamies atrast risinājumu, tad visi šeit ir e, tā atbalsta e, šādu risinājumu atrašanu. Tādēļ es ierosinu tehnisku sanāksmes organizēšanu, lai atrastu e, labu risinājumu. Priekšsēdētājs, protams, ka tāda ir prakse. Turpināt diskusijas ar komisiju un EBA. Tāpēc esmu pārliecināts, ka tas būs iespējams Un, tad, protams, arī turpināsim diskusijas parlamentā, jo par to, kas e, paredzēts tiesību akta garā, nu, tur mēs piekrītam. Interfejs, protams, ir instruments, lai panāktu e, konkurences apstākļus. E, tāda tieši diskusija, ko mēs varam turpināt, tehnisku sanāksmi, kas ir atbilstoši Foksa kungs, lūdzu, priekšsarētāji kungs. Neviens no ekspertiem šodien tā arī neatbildēja uz man jautājumu par jaunieti, kurš iztērē 149 eiro, pēc tam ierodas uh, eh, uh, eh, autobusu pieturā vai uh, vilcienu pieturā un nevar autorizēties, jo nav šāds iespējas. Nu, tas tiek ignorēts. Priekšsarētājs, jā, es uh, pozitīvi vērtēju to, kas tika sacīts ka tajā laikā, kur ir nepieciešama papildus centieni, eh, ir jābūt atbilstošiem risinājumiem. Es nesastāstīšu par savu eh, gadījumu, kur saskāros ar krāpniecību internetu maksājumu jomā, bet, manuprāt, parlaments eh, vēl sazināsies ar komisiju un EBA. Uh, Mēs turpināsim diskusijas. Paldies! Sanāksim tiek slēgta.